Good day. Dear colleagues. Cienījamie kolēģi. Vispirms pieņemsim darba kārtību, tas būs pirmais darbiņš, un es vēlētos paziņot 31. punktu. Gabriels ziņo, eh, balsošana par eh, Gabriels kundzes ziņojumu. Un balsojums Kā jau tika sagaidīts, esam saņēmuši vēstuli no Korepēra. Un, ja var, būs iespējams, tad balsojums būs tālāk. 35. punkts ir pārcelts, 36. Gonškunds ziņojums uh, saistībā ar MVF failiem ir pie, pielikts klāt darba kārtībai. Un vēl viens jauns punkts. Uz 13. februāru, protams, uz rītdienu no 9.35 līdz 10. Koelio ziņojums par uzraudzību. Un arī uh, eh, 36. punkts Kariņas Argentīnī ziņojums finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai ir pārcelts. Nu, ja nav nevienu iebildumu, tad darba kārtība ir pieņemta un tagad paziņojumi. Tātad koordinātoru rekomendācija eh, ziņotāji Kinga Gansa eh, budžeta komitejā par sarunām pār daudzgad finanšu plānu. Nav iebildumu? Labi, pieņemam. Tālāk lingvistiskie jautājumi. Tātad šodien valodu režīms mums nav pieņē, pieejama maltiešu, igauņu uh, un, un, un. Arvā horvātu valoda. Tālāk pieņem 27. 28. Uh, datuma sanāksmes protokolu, pāriem pie 4. punkta, kas ir korikenduma apstiprināšana apmaiņas atbalsta un mācību programmas Eiro aizsardzībā pret viltošanu, uh, referente Makentairas kundze, saskaņā ar 216 punktu un saskaņā ar ES programmu par eh, īpašo mm, eiro aizsardzību pret viltošanu. Tātad šeit ir eh, attiecībā uz atzinumu korige, jāpieņem labojums Vai Makintārs kundzē būtu kas sakāms? Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs jau atbilstoši teicām, mēs par to balsojām un mēs vēlējāmies, lai plenārsēdē šis jautājums tiktu iestītis pēc iespējas ātrāk. Un mums tika teikts, ja mēs pasteiksimies, tad tad mums faktiski būs jāatbalsta arī labojums. Bet jāsaka, ka juristi lingvisti to faktiski ir atstājuši mierā, neko tur nav mainījuši. Tās ir formāla lieta, mēs balsojam par to uh, plenāra sesijā un, uh, respektīvi, mums tas ir tikai formāli jāapstiprina. Tas viss. Jā, paldies, Makintājas kundze, tik daudz par šo jautājumu. Tālāk nākamais jautājums, kas ir piektais punkts situācija ar starp institūciju sarunām par lība procedūrām. Makintārs kundze arī ir referente par šo priekšlikumu. Lūdzu. Second. Second, uh, on the directive on protection of the euro and other currencies. Tālāk par direktīvu par eiro aizsardzību pret viltošanu ar kriminālu uh, likumu palīdzību. Makintājas kundze, lūdzu, paldies visiem mēnu referentiem par atbalstu un sadarbību. Mēs e, pašlaik esam trialogu procesā. Mēs virzamies priekšu diezgan labi. Esam atraduši kopsaucējus par vairumu e, no jautājumiem. Tālāks e, trialogs ir sagaidāms vēl šovakar. Vai mēs visu paspēsim pabeigt? Nu, eh, es domāju, ka varbūt vajadzēs nedaudz vairāk laika, taču cerams, ka pēc tam caur rakstiskām procedūrām mēs vienošanos tomēr panāksim. Ko šeit varu teikt? Mums bija lieliska sadarbība no Grieķijas prezidentūras puses, un eh, labi, ka varēsim pabeigt šo darbu pietiekami ātri. Paldies, Makintārs kundze, tas būtu viss par šo jautājumu tālāk. Sestais jautājums viedokļa apmaiņa ar aģentūras Elulīs, izpildirektoru Krumgarkovu. E, Izpildirektors ir atbildīgs par liela mēroga IT sistēmām Schengena, SIS-2 sistēma, vīzi informācijas sistēma Eurodac, tā kā, uz, tā kā mēs uzklausīsim jaunākās aktualitātes no Krumgarko kunga par to, kas notis pagājušajā gadā un kas ir paredzēts nākamajam gadam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Labrīt, dāmas un kungi, paldies par iespēju tikties ar Lībe komiteju un iepazīstināt jūs ar aģentūras progresu iepriekšējā gadā. Pirms es runāju par progresu, vēlētos atgādināt eh, mūsu mandātu. Kā priekšsēdētājs jau minēja, mēs esam atbildīgi par vīza informāciju, Schengens informācijas sistēmu un Eirodak operatīvo vadību un tīkliem, kas sasaista dalībvalsts ar sistēmām un apmācību par SIS-2 izmantošanu, Schengenas sistēmas izmantošanu tā tālāk. Pagājušais gads bija izaicinājumi pilns, eh, un mums vajadzēja veidot savu organizāciju un savus operācijas. Mēs vienojamies ar dalību valstīm, kas ir pārstāvēts mūsu valdē, par četrām prioritārām jomām. Un šīs prioritātes bija pamatuzdevumi, kas jāveic aģentūrai. Tālāk organizācijas eh, izveidošana Eh, par tādu aģentūru, par kādu tai jākļūst, un eh, visbeidzot partnerību veidošana, kas ir tik ārkārtīgi svarīga, lai aģentūra varētu veidot savu pievienoto vērtību pilsoņiem un dalībvalstīm. Un šajā sakarā saistībā ar mūsu pamatuzdevumiem es esmu priecīgs informēt komitejas locekļus par to, ka aģentūra uh, Eh, deviņu mēnešu laikā ir pārņēmusi visu sistēmu saskaņā ar savu mandātu un pašlaik pilnībā šīs sistēmas kontrolē. Un mēs veicam uzdevumu saskaņā ar regulu attiecībā uz tīklu drošību un visiem būtiskajiem kontraktiem, kurus eh, komisija ir noslēgusi iepriekš attiecībā uz sistēmu operatīvo pārvaldi. Uh, un informācijas eh, pārvadīšanu, par ko šobrīd atbild aģentūra. Un runājot par mūsu kapacitāti, eh, tā kā tā tika palielināta, esam, paņa, eh, esam uzņēmušies vēl dažus papildus uzdevumus, kas nebija sākotnēji plānot. Kas attiec uz organizācijas veidošanu, respektīvi mūsu otro prioritāti, esam protams, pildījuši mūsu darba plānu 2013. gadam ar mērķi, ka mums būs pieņemt darbā 120 darbinieki, kā tas tika plānots, piemēram, drošības, atbildīgās par drošību, iekšējais auditors un citi atbildīgi darbinieki esam panākuši arī finanšu e, autonomiju no 22. māja 2013. gadā. Mums tagad ir spēkā visi atbilstošie standarti, kas ir saistīti ar drošu finanšu pārvaldību. Un visbeidzot, aģentūra ir vienojusies ar valdi par strateģiskiem mērķiem nākamajam plānošanas periodam no 14. līdz 20. gadam. Trešajā prioritārajā jomā uh, Tātad ekscelences centra pamatu veidošana, aģentūra ir izveidojusi savus iekšējās pārvaldības satvaru, un eh, tā eh, veidošana sākās 13. gadā joprojām turpināt. Turpinās ir jāveido attiecīgas komitejas, bidanšu un finanšu risku pārvaldības, stratēģijas komiteja, pārmaiņu vadības komiteja. Uh, lai mēs varētu veikt to, ko no mums sagaida eh, mūsu um, ieinteresētās, visi ieinteresētie dalībnieki, jānodrošina efektīva darbība informācijas tehnoloģiju jomā, kas atbilst visiem attiecīgiem standartiem, veicām pirmo risku identifikācijas un izvērtēšanas darbu, un šobrīd mums ir eh, visaptverošs korporatīvs riska reģistrs, uh, E, kas e, tiek aktualizēts regulāri, lai visi riski, kas varētu iedarbot, e, ietekmēt aģentūras uzdevumus, tiktu atbilstoši pārvaldīti. Tālāk plānošanas process sākās 13. gadā un uz šo brīdi ir gandrīz jau pabeigts un uh, Grāmatvedības harta arī ir pārskatīta, lai mēs varētu finanšu resursus labāk pārvaldīt aģentūrā. Un ceturtā prioritārā joma, kas ir partnerība veidošana. 13. gada laikā aģentūra izveidoja sapratnes memor, noslēdz sapratnes memorandus ar galvenajiem partneriem, īpaši ar CEPOL mums ir eh, šāds memorands, un mēs jau veicam kopējas uh, uzdevumus, kas ir saistīti ar dalību valstu apmācību. Mums ir šāds uh, nolīgums arī ar Frontex, uz šobrīd plānojam īpašas uh, pasākumus, kuros abas aģentūras tiks iesaistītas. Esam parakstījuši šādu pašu memorandu arī ar Eiropas komisiju, tas ir pabeigts un tiks parakstīts turpmākajos mēnešos. Uh, un arī tas ir uh, prasīts saskaņā ar mūsu dibināšanas regulas 7. panta 3. apakšpunktu, un mums ir pastāvīgs dialogs ar dalību valstīm un mūsu uh, konsultatīvajām grupām, lai izveidotu eh, un nozīmētu strateģisko virzienu un, kā, un to, kā tiks attīstīts sistēmas, par kurām esam atbildīgi, lai varētu risināt visus uh, operatīvos izaicinājumus. Un no Beigumā varu teikt, ka 13. gads mums bija veiksmīgs, mēs patiešām izdarījām to, ko mums eh, sagaidīja, esam veikuši un izpildījuši savu uh, uzdevumus darba programmā un likuši pamatus uh, eh, tā, tālākai veiksmīgai darbībai. Tālāk par prioritātei 2014. gadā darba programma un uzdevumu 2014. gadā. Uh, kas ir saistīti ar mūsu aģentūras darbu, ir evolucionāri, tie balstīsies uz to, kas ir sasniegts jau 13. Um, gadā prioritārās jomas, par kurām mēs esam vienojušies ar dalību uh, valstu pārstāvjiem, neatšķiras no prioritāriem 2014. 2013. Uh, gadā. Bet atkal jāsaka, aģentūra turpinās attīstīt un izstrādāt uh, paplašināt eh, savu darbību, attīstīt un uzlabot eh, pārvaldību un finanšu pārvaldību, un īpaši minēšu dažus piemērus, kas ir saistīti ar prioritātēm, kas ir noteiktas eh, šim gadam. Vispirms to sistēmu attīstību, par kurām mēs atbildām, vissvarīgākā ir vīza informācijas sistēma, lai varētu pabeigt šo te vispasaules pielietojumu sistēmai, Aerodax sistēma un jauno uh, regulas normu uh, iestrādāšanu Aerodax sistēmā. Un runājot par viedrobežu iniciatīvu šajā gadā, uh, Tātad pētījums, kur sākusi komisija un nākamgad notiks pirmais pilota e, projekts, tās ir viens no galvenajiem pasākumiem, kurā mēs būsim iesaistīti šajā gadā. Runājot par pārvaldību un ilgtermiņa plānošanas perspektīvu, tad valdība ir pieņēmusi attīstības stratēģiju laika periodam no 14. līdz 20. gadam, tā arī ir viena no šī gada prioritātēm. Un visbeidzot, e, mūsu kapacitāšu un spēju eh, uzlabošana sadarbojoties ar CEPOL, eh, sniedzot tehnisku apmācību, eh, darbinieku tālāk apmācību un kvalifikācijas uzlabošana, kas būs svarīgs elements tajā darbā, kuru aģentūra veiks 2014. gadā. Un nobeigumā vēlētos teikt, ka mums būs ļoti izaicinājumi pilns gads, jo uh, no mums tiks izvirdītas daudz lielākas prasības no dalībvalsts puses un daudz kas no mums tiek sagaidīts, bet esmu pārliecināts, ka ņemot vērā labi ieliktos pamats 2013. gadā aģentūra veiksmīgi varēs eh, stāties pretī visiem šiem izaicinājumiem un uh, rīkoties un darboties saskaņā ar dalībvalstu cerībām un to, ko no mums sagaida. Un vēlreiz paldies, un paldies, ka man bija iespēja iepazīstināt jūs ar progresu aģentūras darbā, un tagad, protams, esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Thank you, Mr. Karkov. Now op. Paldies, Karkov kungs. Tagad uh, diskusijas. Vai kāds vēlas izteikties, lūdzu? Lūdzu. Tie, kas vēlas uzstāties, lūdzu, norādiet ar uh, roku, ko jau kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nu pat ierados, nedzirdēju Garkova runu visā pilnībā, taču es ļoti labi zinu, kāds darbs norisinās Līza aģentūrā. Vēlos uzsvērt, ka manā skatījumā Garkova kunga paveiktais darbs Līzā nepārprotami ir izcils, vai tas tiktu veikts Igaunijā vai Strasbūrā. Viņi sniedz atbalstu dalībvalstīm, kas to lūdz. Vēlos sacīt, ka vairāk kārt, kad klausījos Garko kungu sacītē, viņš ir visnotaļ optimistis noskaņots vīrs, jo uh, padomi apgriež budžetu, uh, Un šajā kontekstā ir vienreizēji, kā Līza darbojas par spīti šim finansiālam samazinājumam. Un vēl arī ir abrīns vērts tās optimisms. Mums ir jāsniedz tām aģentūrām, kas darbojas ļoti labi pietiekoši līdzekļi, lai tās varētu paveikt savu darbu apmierinoši. Paldies, Kaujo kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neviens cits deputāts nevēlas izteikties vai vēlties pakomentēt. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kaljakums, par jūsu sacīto. Es jau minēju, ka aģentūras priekšā ir izaicinoši gadi, taču viens no īpašiem soļiem ceļā uz izcelības centra status, runājot par pārvaldību, uh, ir izpildīt tās gaidas, kas attiec arī uz resursu samazinājumu. Šādi samazinājumi šodien visnotaļ izplatīti. Aģentūra proaktīvi pārvalda tās rīcībā esošos eh, resursus, humanos resursus un finansējumu, lai nodrošinātu, ka mēs eh, pareizi tos sadalām pa prioritātēm. Mēs esam pārliecināti, varbūt ne pavisam optimistiski, ka šogad un, nākoš, un nākošajos gados arī aģentūra izpildīs pret to izvirzītās prasības un gaidas. Paldies. Karkava kungs, vai jūs varētu pakomentēt to, ko sacījāt par aģentūras pētījumu? Jūs minējāt, ka Aģentūra šo pētījumu sāks par viediem tīkliem. Jūs runājat par šādu sistēmu ieviešanu, pamatojoties uz finanšu prasībām. Vai jūs eh, pastāstītu par to, runa ir par viediem robežām? Nu, vēlos nedaudz paskaidrot Šo pētījumu sagatavos Eiropas komisija, mūsu aģentūra sniegs savu ieguldījumu šai pētījumā, lai tiktu izcenoti šie, šīs viedās robežas projekti. Ir noteikts ietvers aģentūram un tālāk plānot resursus, kas ir nepieciešami uh, viedo robežu sistēmu īstenošanos, īstenošanu. RTP. Tad, kad tiks eh, noslēgts sarunas par eh, normatīvo priekšlikumu un normatīvie instrumenti jau būs sagatavoti, es domāju, tā ir pareizā pieeja. Kaut arī izstrāde sāksies tikai 2016. gadā, mēs nevaram līdz tam laikam sēdēt rokas klēpī salikuši un tikai tad sākt plānot. Tāpēc jau 2014. gadā pamatoties uz to informāciju, kas pieejama normatīvā priekšlikumā un pamatoties uz komisijas pētījumu sadarbībā ar Frontixu, mēs proaktīvi gatavosimies šim projektam, nosakot arī resursus, kas ir nepieciešami. Un jau ir strādāts uh, aģentūras uh, darba plāns, laikam no 2014. 17. gada, un tad mēs apspriedīsim pareizo līdzsvaru, ņemot vērā budžeta samazinājumu un budžeta vajadzību un aģentūras vajadzības. Paldies! No addition... Ja citu komentāru nav, saka priekšsēdētājs, tad eh, pateicamies Garko kungam. Un pāriesim pie nākošā darba kārtības punkta. Taču nākošais darba kārtības punkts bija paredzēts sākot no 9.45, un referents Protaševičs kungs vēl nav ieradies, tāpēc es ierosinātu pauzi uz 15 minūtēm. Vai piekrītat? Labi, tad atsāksim darbu pēc 15 minūtēm. Paldies! Yeah, So, shall we go? We resume. Labi, sāksim darbu, kā paredzēts. Darbie kolēģi, esmu uzzinājis, ka Protasevičs nebūs klāt, taču viņu aizstās viņa kolēģe Jimenez Beceril Barrio. Viņi īsi pastāstīs par grozījumiem, kas iesniegti ziņojuma projektam. Vēlos jums atgādināt, ka kopīgi izskatīsim grozījumus un juridiskā dienesta atzinumu. Ir runa par jaunajām psihoaktīvajām vielām attiecībā uz eh, noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirzniecības jomā. Te ir runa par narkotisko vielu definīciju. Pavisam tika iesniegti 157 grozījumi un 28 eh, grozījumi attiec uz direktīvu. Uzklausīsim kolēģi Himenes Beserīlu kundzi un tad ēnu referentus, ja viņi tā vēlas. Es saprotu, ka Pirmajai būtu jābūt uzklausīšanai. Juridisko dienas pārstāv Vizāģu kungs. Lūdzu, vārds jums. Grazie, signor Presidente. Thank you. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, var izteikties visnotaļ īsi jo mūsu atzinuma pamats eh, saturs ir ņemts vērā daudzos grozījumos. Varbūt iesākumā es varētu pastāstīt par kontekstu. Jūsu rīcībā ir divi parlamentu priekšlikumi par iekšējā tirgus regulējumu, tas ir viens. Tas attiecas uz tādu vielu laišanu tirgu ierobežošanu, kas, attie, kas tiek uzskatīts par īpaši kaitīga. Un tad eh, eh, um, līguma 83. Eh, punkta, 83. panta pirmā punktu saistībā ar 2004. gadā ietver līgumu. Tur tiek pieņemts lēmums uzlikt uh, kriminālas sankcijas par jebkāda veida eh, iekšē tirgus regulu pārkāpumiem. Būtībā mums lūdza pārbaudīt, vai bija bažas, juridiski rakstura bažas, saistībā ar to, ka iekšējā tirgus regulā ir eh, paredzēts, ka komisijai jāpieņem īstenošanas akti, uh, ar kuriem tiek pieņemts, kuras vielas tiek uzskatīts par īpaši bīstamām, kaitīgām. Un tad šīs vielas nosaka kriminālās sankcijas direktīvas kontekstā. Mēs nonācām pie secinājuma, ka iekšējā tirgus regulas 13. pāns nu no diena ir problemātisks tai ziņā, ka kritēriju saraksts pamatojotiem, uz kuriem komisijas lēmums, kas identificē bīstamās vielas, patiesībā nav visaptveroši. Tas izriet no tā, ka 13. pant 1. punktā tiek izmantots teiciens, jo īpaši uh, mēs uzskatām, kas neatbilst īstenošanas aktu struktūra, jo saskaņā ar līgumu 21. pāntu īstenošanas akti tikai īsteno tos elementus, kas jau ir iekļauti tiesību aktā ja juridiskais pasākums neiz, neuzskaita visaptvarošu kriteriju sarakstu, tad komisija ir skaidri ļauts izveidot jauns kriterijus, kas ļauj uh, identificēt bīstamās vielas, taču, ne, taču ne, tas neatbilst īstenošanas aktu struktūrai. Tad mēs izskatījām iespējams alternatīvas. Viena būtu paredzēt deleģētos, akt, deleģētos aktus komisijai lai komisija varētu papildināt šos kritērijus, ja to uzskat par atbilstošu, vai arī noteikti noslēgtu visaptvarošu tādu kritēriju sarakstu pašā aktā. Otrās bažas, ko mēs identificējam, saistīts ar to, ka komisijas iesniegtie priekšlikumi paredz sava veida automātisku atsauci uz tām vielām, kas ir identificēts iekšējā tirgus regulā dalību valstīs. Būtībā dalību valstīm ir jāuzskata par noziedzīgu darbību, jeb kādu veidu uzvedību, kas saistīta ar šādu vielu kontrabandu. Taču netiek ņemts vērā tas fakts, ka komisija var arī pārskatīt to risku, kas saistīts ar kādu vielu, un līdz ar to uh, Uh, atcelt uh, ierobežojums uh, uz attiecīgo vielu. Mēs uzskatījām, ka no teksta, ko iesniedz komisija, skaidri neizrietēja, ka tādā gadījumā dalībvalstīm būs arī pašām šī viela jāsvītrot no saviem no kriminālīkumiem. Un tad līdz ar to nebūtu uzskatīts par kriminālu noziedzīgu darbību šīs vielas. Uh, aprite. Tāda bija mūsu secinājumi, un es jau esmu piefiksējis, ka ir vairāk grozījumi, kas ņem vērā mūsu ierosinājums. Es domāju, ar to tad varu beigt savu uzstāšanos, esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus, ja jums tāda būs. Paldies. Thank you, Mr. Vizaču. Paldies, Vizaču kungs. Esam uzklausījuši juridisko atziņu. Tagad, ja mēs. Uh, Bet Sterilkundze varētu pastāstīt par grozījumiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jā, es gribētu īsi pastāstīt jums par to, kas jau tika pieminēts. Izskaidrošu grozījumus, kādi tika iesniegti, kādi tie tika iesniegti Protasševiča kungu ziņojumam. Viņš pats šodien nav zālē, bet es uzstājos viņa vārdā. Runāšu arī par direktīvu. Un ir ļoti labi, ka šī informācija jums ir pieņemama. Izskaidrošu viņa pozīciju, bet ja jūs uh, gribat uzdot jautājumus vai izteikt komentārus, tad es lūkšu jums, jūs uh, šos komentārus un jautājumus uh, nosūtīt Protaševiču kungam. Uh, jo uz šiem jautājumiem es tieši nevarēšu atbildēt. Bet nu tagad tas, ko Protaševičs kungs ir izstrādājis. Rapporteur would like to thank the members. Es gribētu pateikties runātājam. un par grozījumiem, kas ir iesniegti, tā tad uh, likuma uh, ietvertā drošība un uh, šajā kontekstā Protaševiča kungs uh, atbalsta 11. Uh, 13. un pārējo punktu iesniegtos grozījumus. Tas attiecas arī uz tiem grozījumiem, ir, kas ir iesniegts saistībā ar apsvērumiem, bet par daļiem no tiem mums ir jāpārliecinās, ka e, tas ir saistīts ar e, iekšējā tirgus e, saistītiem apsvērumiem. Visi šie grozījumi Uh, raksturo uh, regulas papildinošo raksturu, un dalību valstīm tagad ir jārīkojas dalību valsts līmenī, ņemot vērā īpašos apstākļus, nosakot uh, stingrākus pasākumus Eiropas Savienības, nekā tie, kas tiek noteikti Eiropas Savienības līmenī. Viņš nosaka, ka svarīgi veidot izglītojošas kampaņas, īpaši mērķējot uz jaunatnes grupām, uh, ņemot vērā to, ka tā ir vislielākā riska grupa saistībā ar pieejamiem uh, statistikas datiem. Uh, svarīgi ņemt vērā arī ENV komitejas uh, grozījumus, to referents atbalsta, viņš atbalsta arī vajadzību pēc dinamiskākas informācijas apmaiņas. kur um, E MCCCDA var būt veicinātājs, e, un uh, e, Skurijas kungs to ir uh, uzsvēris savā uh, grozījumā, un tā pievienojušies vēl trīs citi deputāti. Referents vēlētos uzsvērt arī dažus no tiem grozījumiem, kurus viņš uzskata par problemātiskiem. Protams, Ševičs kungs nevar atbildēt atbalstīt eh, Trianta Filidis kunga grozījumu par sesto punktu attiecībā uz kopējo ziņojumu, kas ir mērķēts uz Eiropolu lomas samazināšanu, novērtējot eh, risku risku eh, jaunām psihoaktīvām vielām. Un mums vajadzētu ievērot esošo procedūru, nevis pārveidot instrumentu, kurš ir pierādījis, ka var labi darboties. Aģentūra ir jūtīga arī pret eh, riska mm, faktoriem, ko var radīt jaunas psihoaktīvas vielas, un tādēļ ir jāveido eh, riska izvērtēšanas bāze, uh, Eh, kuru eh, veiks attiecīgā eh, narkotisko vielu uzraudzības komiteja. Tālāk 11. panta grozījums, kurijas kungs iesniedzis par zēma riska psihoaktīvām vielām. Protaševišs kungs uzskata, ka ir nepieciešams tālāks diskusijas un jāatrod risinājums. Un visbeidzot, ēnu referenti iestāja stingri pret īstenošanas aktiem, kas ir saskaņā ar juridiskā dienesta, parlamenta juridiskā dienesta atzinumu. Ir daudz grozījumu, ko iesnieguši deputāti attiecībā uz šo punktu. Īpaši referents atbalsta īstenošanas aktu aizstāšanu ar deleģētajiem aktiem bet, lai šī regula atbilstoši darbotos, lai pārliecinātos, ka mēs veidosim efektīvu un ātru, eh, re, ātri reaģēt spējīgu mehānismu, tas tālāk ir jāapspriež un jāizpēta, lai izvairītos no uh, kontraproduktīvu normu iekļaušanas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tad, kad mēs runājam par devīto pantu, par uh, pagaidu ierobežojumiem tirgū un e, komis, kur ir nepieciešama nekavējoša komisijas iejaukšanās, bet, protams, ir jābūt skaidriem e, kritērijiem, piemēram, e, ziņojumam par fatāliem gadījumam un tā tālāk. Un īstenošanas akti varbūt atsevišķos punktos šķiet atbilstošāki, bet par to varbūt būtu vēl jāparunā. Un ar to es varētu arī beigt, un tagad es vēlētos change to my own language. Thank you. Tālāk eh, runāšu savā valodā un iepazīstināšu ar citiem grozījumiem. No, well, I... Should I go through with my... Okay. Eh, me gustaría en primer lugar dar las gracias a... Jā, paldies. Un tagad sākumā gribētu teikt sirsnīgi paldies visiem deputātiem, kas ir iesnieguši grozījumus direktīvai. Es runāju tagad par direktīvu, nevis par regulu. Lielākā daļa grozījumu aptver plašas tēmas, bet gribu uh, izcelt dažas no tiem. 721, 22 uh, Hētskundas iesniegtie grozījumi ir par to, ka komisijai tiek dotas tiesības grozīt uh, pielikumu, izmantojot deleģēto aktu instrumentu, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Es mm, esmu tikai norūpējusies par to, ka varbūt būtu iespējams steidzamības, mm, steidzamības procedūras izmantojums tad, kad ir apdraudējums veselībai, kas ir būtisks. Un to vajadzētu atbalstīt tātad direktīvā vai 13. pantā regulā. Tas ir jāatbalsta. Šeit tiek runāts arī par uh, Mm, riskiem uh, veselībai. Šeit ir tāda norāda. Un tas ir jautājums, par ko mēs varētu vēl mm, konkrētāk diskutēt ar juridisko dienestu. Tā kā juridiskā dienesta pārstāvis ir šeit, tad mēs varētu izmantot šo iespēju. Tagad uh, nākošais jautājums - medicīniskā palīdzība. Šajā kontekstā direktīva nav tik ļoti uh, skaidra. Mēs runājam par humānu uh, zālēm. 17. grozījums Intfelds kundze iesniegusi. 17. grozījumā šeit ir uh, tāpat jēdziens par uh, zālēm, kas netiek izmantotas, lai gūtu ekonomisko labumu. Mēs zinām, ka, piemēram, narkotikas tiek piedāvātas, lai uh, palīdzētu cilvēkiem, kas cieši no narkotiku atkarības. Tas būtu, piemēram, šis punkts. Šeit runa neiet par narkotiku patēriņu. Tas jau ir trešajā grozījumā ietverts. Tādēļ man neliekas liederīgi to vēlreiz atkārtot. Tas jau šeit ir minēts. 11., 12., 13. un 18. grozījums tie. Uh, uh, ar tiem ir lielāks aptvērums nekā uh, direktīvai un attiecas arī uz harmonizāciju. Tādēļ man liekas, ka jeb, ja jebkura pozīcija tiek uh, vaināta, tad uh, tas nav liederīgi, nu vismaz ne šajā instrumentā. Es uh, uzsveru uh, to, ka sadarbība un harmonizācija ir jāstiprina, lai labāk apkarotu narkotiku izplatību un psihoaktīvo uh, vielu izplatību. Nākošais 22. grozījums. Šeit tiek runāts par pielietojumiem. Pasākumiem divus gadus pēc uh, šīs direktīvas stāšanās spēkā to vēl būtu jāpārbauda. Man liekas, ka šis laika posms ir par īsu novērtējumam. Un mēs nedrīkstam uh, novērtēt par zemi to, uh, cik uh, ātri dalība valsts var cīnīties pret narkotika izplatību un nelegālo psihotropo vietu izplatību. Es gribētu arī vēl teikt paldies visiem tiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Paldies! Paldies! Tagad ēnu referenti, uh, respektīvi uh, ēnu referenti un arī uh, tie, kas vēlas uzstāties no vides komitejas, Heidkundze, vai jūs vēlaties kā ēnu referenti, ko teikt par grozījumiem? kas ir iesniegti, ko tikko dzirdējām. Jā, tak so mykje, ok. Eh, Tā. Jā, paldies. Sirsnieks paldies un paldies par jūsu prezentāciju. Tiešām žēl, ka referents nav uh, zālē, bet nu katrā gadījumā uh, informācija, ko saņēmām, ir ļoti laba. Es pavisam īsi gribētu paskaidrot, kādēļ esmu iesniegusi grozījumus par tiem tika runāts. Daudzi grozījumi skar parlamenta ietekmi un deleģētos likumdošanas aktus. Es gribu tikai izskaidrot, kas ir aiz eh, šī priekšlikuma, kādēļ tas tika iesniegts. Manā skatījumā būtiskākais ir vienotu grozījumu iesniegt, lai vienot grozījumu būtu gan regulai, gan direktīvai. Un manos grozījumos es runāju par to, kādiem ir jābūt kritērijiem attiecībā uz riskiem, kāda ir iespējama. Tātad zemi riski, vidēji vai augsta riski. Komisija savukārt teica, ka šie kritēriji jāmaina un to būtu jādara pamatojoties uz deleģētiem likumdošanas aktiem. Šādi varētu radīt juridisku drošību, skaidrību un nodrošināt parlamenta ietekmi. Attiecībā uz direktīvu pirmais grozījums, ko es iesniedzu, ir par kriminalizēšanu, ja kāda, kādam ir narkotikas, un tam būtu jābūt ietvertam. Parlamentam kā līdz likumdevējiem jātiek uh, ietvertam. Tas ir nozīmīgi juridiskai drošībai. Un tad esmu vēl domājis par to, kā komisija ir to prezentējis. Runa praktiski ir par to, ka dalību valstis tām ir tiesības plašāk darboties un striktāk darboties nekā tas, kas ir noteikts direktīvā. Nu, piemēram, uh, Ja kādā dalību valstī noteikti ir vēlme eh, pašregulēšanai un e, es to vēl nespēju, nu es nezinu, varbūt, ka es arī neesmu to īsti labi sapratusi, bet nu katrā gadījumā tas ir kas tāds, par ko es gribētu diskutēt saistībā ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies, vai vēl kādi komentāri, vēl kādam e, ēnu referentam, Bronskungs, vēl kāds ēnu referents? Lūdzu, Bronskungs. Thank you. I, I think I'm... Paldies, nu, ir liela atšķirība, ja mēs sakam, kaut kas ir jādara šīs problēmas sakarā un kas eh, tiek piedāvāts. Problēmas identifikācija ir vienkāršākā risinājums. Jaunas vielas, eh, uz kurām nevienmēr at tiecas ecošā likumdošana, ko jauni cilvēki uzņem, tā teikt, atpūšoties, un tas ietekmē viņu racionālo uzvedību un iespējams atstāja arī paliekošas sekas. Nu, problēma ir tāda, ka šo vielu nosaukumi un identificēšana vai pat to sastāvs pastāvīgi mainās, un tie uh, eh, mainās daudz ātrāk nekā likumdošana. Uh, tika pieņemts uh, ziņojums uh, par tā saucamajām slēptajām laboratorijām Ķīnā un Indijā, uh, kur nav nekādu regulējošu ietvaru, kas regulē šādu laboratoriju darbību. Un, piemēram, Ķīnā viņi ļoti efektīvi var apspiest disidents, bet viņi savā ziņā šīs te kaitīgās ekonomiskās darbības, ar tā viņi netiek galā. Un šķiet, ka uh, pa oficiāliem kanāliem tiek tirgot šīs vielas ar kaut kādiem maldinošiem aprakstiem. Vēl kāds piemērs. Uh, Eiropas Savienība apgalvo, ka uh, tie, tā ir starptautiska rakstura problēma. Tā, protams, tāda ir, un tā ir vajadzīgs ES risinājums. Taču vārds starptautisks un ES, nu, nav taču sinonīmi. Uh, pasaules problēmas prasa pasaules mēroga risinājums, un tās var uh, veidot tikai caur starptautiskiem līgumiem, kuriem pievienojas pēc iespējas vairāk valsts, nevis 28 dalību valsts viena. Uh, Es, protams, saprotu, ka atsevišķu dalībvalstu centieni uh, apkarot šo problēmu, protams, ka var uh, traucēt iekšējiem tirgum, bet uh, mani šis komentārs no referenta puses satrauc. No vienas puses mēs esam atvēruši robežas, un tas rada e, kopējo tirgu ne tikai e, legālām precēm, e, bet arī kopējo tirgu absolūti nelikumīgām darbībām. Paldies! Braukskungs, vai vēl kādi komentāri par šo punktu? Ja ne, tad uzklausīsimies, uzklausīsim komisiju vai prezidentūru. Varbūt jūs varētu izvērtēt piedāvātos grozījums Spinonkungs komisija vai kundze. Es at, priekšsēdētājs atvainojos. Paldies priekšsēdētājai un paldies Himenes kundzei un Braunkungam par uh, jūsu idejām eh, attiecībā uz psihoaktīvajām vielām. Vispirms runājot par referentu ziņojumiem. Tie ļoti konstruktīvi un eh, es ceru, ka mēs varēsim konsolidēt sistēmu, ko mēs esam piedāvājuši izveidot attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām. Mēs esam izskatījuši arī grozījumus, ko iesnieguši eh, parlamenta deputāti, tie ļoti konstruktīvi piedāvājumi. Eh, un uh, uzlabo komisijas priekšlikumu, un, protams, ir liederīga viela pārdomām. Mēs ļoti rūpīgi visus izpētīsim, bet jau tagad varam teikt, ka daudz no tiem no vienas puses palīdzēs uzlabot ātrumu un sistēmas efektivitāti, uh, reaģējot uz jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos tirgu, un palīdzēs tālāk arī noskaidrot, uh, Eh, sadarbību starp dalībvalstu un ES līmeni, lai varētu risināt šīs problēmas. Mēs esam atzīmējuši arī parlamenta juridiskā dienesta atzinumu par deleģēto un iztenošanas aktu izmantošanu. Es vēlētos teikt, vai uh, uzsvērt, kādēļ komisija vēlējās šeit īstenošanas aktus. Tas ir tādēļ, ka mēs vēlējāmies noteikt skaidrus kritērijus, saskaņā ar kuriem eh, tiek pieņemti lēmumi attiecībā uz ierobežojošiem pasākumiem, bet mēs tālāk pētīsim šo atzinumu un, protams, ka esam gatavi tālāk sadarboties ar parlamentu, lai rastu risinājumu šai problēmai un citiem jautājumiem problēmām, ko referenti ir minējuši. Mm, un kas parādās grozījumies. Paldies par ļoti efektīvo un konstruktīvo darbu, un tas mums noteikti palīdzēs rast mums vienošanos pēc iespējas ātrāk, lai tiešām reāli risinā šo problēmu. Paldies, Spinots kundze. Grieķijas prezidentūru eh, redzu Raptarhī kundzi. Liels paldies, priekšsēdētāji! Libe komitejā 23. janvārī narkotika horizontālās darba grupas ietvaros tika izskatīst eh, šī regula 6. un 7. februārī. 6. februārī prezidentūra nāca klajā ar saviem secinājumiem par uh, jaunajām psihoaktīvajām vielām par pirmo, otro un trešo uh, pantu, uh, punktu no 1 līdz 23. Mēs ņemām vērā darba uh, dalībvalstu komentārus, Lībe komitejas komentārus un arī padomis juridiskā dienas atzinumu. Diskusijas dalījās divās daļās. Pirmajā daļā mēs skatījām 4., 5. un 6. sādaļu tiesību aktā konkrēti apspriedām katru pantu un dalībvalstu priekšlikums, un otrā daļā runājām par sadaļu no 1 līdz 2, otro un trešo pantu izskatījām pārskatītā dokumentā. Prezidentūra aicināja dalībvalsts, lai tās nosūta rakstiskus komentārus ar saviem ierosinājumiem līdz 20. Februārā, februārim, lai konkrētā dokumentam pārskatītais variants tiktu izplatīts dalībvalstīs pirms nākošās darba grupas sanāksmes. Rezumēt var sacīt, ka uh, re, regulas priekšlikumu izskatīšana turpinās un prezidentūra ir paredzējusi sniegt informāciju Libe komitejā, uh, darbam turpinoties, taču ir jānorāda, ka padoms nākošā sanāksme šai ziņā ir paredzēta 27. februārī. Paldies! Ok, Mrs. Raptarki. Now... Labi, Raptarki kundzi, esam uzklausījuši komisiju un prezidentūru. Jā, Eh, citu komentāru nav, tad eh, vārds atkal atbildīgai referenti, ja mēs bez darījām. Eh, no solāmin... Paldies, paldies priekšstādātāji kungs. Es uh, gribētu ne tikai uh, teikt paldies uh, visiem uh, deputātiem, kas uh, uzstājās un kas uh, iesniedz grozījumus, kas pieminēja daudzus uh, punktus uh, šajā direktīvā un regulā. Uh, Gribu teikt paldies arī komisijai, jo ir ietverti grozījumi par deleģētajiem aktiem. Paldies arī juridiskajam dienestam. Mēs gribam sasniegt vienošanos pēc iespējas ātri, mēs esam norūpējušies, un tas parāda, ka mēs tiešām esam par to, ka būtu jāstrādā drīzāk ar deleģētajiem likumdošanas aktiem. Es varu iedomāties, ka labāk uh, būtu izvēlēties uh, regulas uh, formu vai arī direktīvu, no nu, atkarībā no tā, kādu nostāju ieņems juridiskais dienests, un atkarībā no tā, ko 27. februārī lemsim mūsu sēdē. Paldies! Himēs Pesarīla kundze ir pienācis brīdis pāriet uz pienākošu darbu kārtības apvienotās debats par 9.10. punktu par Eiropas Savienības un Azerbaidžānas nolīgumu par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kurš uzturs neatļauti, un arī runa par nolīgumu par vīzu atvieglot izsniegšanu. Mūsu referente ir Marija Gabriela Kunze. Uzklausīsim pārskatu par pašreizēju situāciju. Abi nolīgumi, kā jau zinām, ir saistīti un apzināmies arī, ka parlamentam ir jāsniedz savu piekrišanu pirms šī nolīguma stājas spēkā. Tātad uzklausīsim Gabriela kundze un tad ēnu referents. Gabriela kundze, vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, dārgie kolēģi. Sākumā gribu teikt paldies komisijai par priekšlikumu, par atpakaļ uzņemšanu un par vīzu uh, izsniegšanas uh, vienkāršošanas procedūru ar Azerbaidžānas republiku. Uh, Mēs redzam, ka ir ļoti skaidri, viss ir definēts ļoti labi, ir, ka mums ir tāda skaidra nostāja. Atgādināšu tā, 2014. gada 30. janvārī bija pirmā viedokļa apmaiņa ar Azerbaidžānu. Tā bija veiksmīga, un līdz ar to mēs esam pavirzījušies uz priekšu mūsu darbā. Šodien es gribu teikt, ka pirmā viedokļa apmaiņa ir ievērota, tāpat arī uh, afeta. Uh, atzinums, kas mums ir nosūtīts, un par to jau ir noticis balsojums. Nu, tātad šodien es gribu sākumā atgādināt, cik nozīmīgi ir procedurālā jautājuma risināšana un arī kopumā šis jautājums ļoti nozīmīgs. Tātad par procedūru. Parlaments pieņems divus ieteikumus, divus nolīgumus, kas ies jāietver jaunas noteikums, procedūras tiks vienkāršotas un tās būs ātrākas. Un politiskā nozīme mēs saprotam, ka abu nolīgumu noslēgšana ir uh, ļoti skaidras uh, uh, gribas izpausme, ko paudas e ES un Azerbaidžāna par tuvināšanos, kas ir padziļināta. Tā ir austrum nolīguma, austrum sadarbības daļa. Partneri turpina darbu, apstiprina savu gribu. Uh, stiprinot uh, un paplašinot personu mobilitāti. Šodien mēs domājam, ka uh, attiecību padziļināšana starp ES un Azerbaidžānu noteikti uh, paplašinās drošības, brīvības un tiesiskuma telpas robežas. Tas ir liels solis uz priekšu sadarbībā mobilitātes jomā. Runājot par tehniskajiem jautājumiem, par vīzu izsniegšanas vienkāršošanu, šeit jāsaka daži principiāli e, jautājumi. Tātad vīzu izsniegšanas laiks tiks samazināts līdz desmit dienām, steidzamos jautājumos līdz divām darba dienām vai specifiskos, specifiskos gadījumos pagarināt līdz 30 darba dienām. Uh, ir samazināts uh, iesniedzamo dokumentu saraksts dažām, dokumentu, uh, dažām pilsoņu kategorijām. Tāpat arī diplomātskā pasas turētājiem vispār nav vajadzīga vīza īstermiņa uzturēšanās laikam. Vīza izsniegšanas uh, maksa būs 35 eiro, tiks samazināti nodokļu nodevas un vienkāršošana attiecas uz daudz uh, kārtējās vīzes izsniegšanu, piemēram, ģimenes locekļiem un citiem, uh, citām personam. Tagad nākošais dokuments par atpakaļ atgriešanu. Jāsaka, ka uh, tas balstās uz uh, absolūtu apusējību. Nolīgums uh, pasvītro, ka tā ie. Ja, ieviešana notiek saskaņā ar pilsoņtiesību ievērošanu. Par tehniskajām procedūrām šeit tiek ietverti dokumenti, kas ir nepieciešami atpakaļ uzņemšanas procesijas aizsākumam. Un tehniskie jautājumi ir tādi, ka pātrināta uh, risinājuma iespēja ir tranzītgadījumos, tāpat arī tā ir attiecināta uz vairākām cilvēku kategorijām. Uh, agrākie valsts piedarīgie, kas ir atteikušies no pilsonības un nav saņēmuši citas valsts pilsonību, tāpat kā cilvēki, kuriem ir vīza vai uh, spēkā soša uzturēšanās at, tā, atļauja, vai arī tie, kas ir uh, uh, ieradušies trešajā valstī uh, tranzītā caur valsti, par kuru iet runa. Attiecībā uz uh, ģimenes locekļiem atgādināšu, kā tiek ievērots. Uh, tas, ka a, ir īpaši īsa situācija Dānijas, īrijas un apvienotās karalistas um, gadījumos. Tas ir saglabāts abos nolīgumos. Uzklausīšu o, kolēģu piezīmes un vēl gribu vērst jūsu uz, jūs uzmanību uz to, ka abi nolīgumi paredz jauktas īstenošanas komitejas izveidi, lai uzraudzītu o, ieviešanu un uh, trans transponēšanu. No ES un no Azerbaidžāns un no ES pārstāvji būs no Eiropas komisijas un dalību valstīm šajā darba grupā. Un vēl atgādināšu to, ka šajās jauktajās komitejās būtu jāievēro arī parlamenta viedoklis, bet nu, mēs, protams, saprotam, ka šie ieteikumi saskars ar zināmām robežām, un par abiem nolīgumiem es aicinu komisiju aicin, a, informēt e, Eiropas parlamentu par uh, darbu virzīšanos uz priekšu, pamatojoties uz vienkārši labas sadarbības pamatiem starp abām institūcijām. Un vēl gribu informēt kolēģis par termiņiem, grozījumu iesniegšanu iespējami līdz 18. februārim pusdienas laikam un precizēšu, ka tikai uh, Procedūras uh, grozījumi ir iespējami, un LIBE komitejā balsosim 20. februārī. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt darbus uh, pie šī uh, dosie, uh, balstoties uz uh, veiksmīgas sadarbības un viedokļu apmaiņas. Uh, principiem, aicina politiskās grupas strādāt, lai parlaments varētu strādāt aktīvi un zinot visu informāciju, un vēlamies dot šo politisko un arī procedūras ziņā eh, nozīmīgo soli eh, attiecībās ES eh, e Azerbaidžānu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Šis ir nozīmīgs solis. Paldies! Paldies, paldies Rajās kundzei par uh, ziņojumu. Un tagad uzklausīsim vēnu referentu. Tagad Ždanoks kundze vai vēlties izteikties, lūdzu, vārds jums. Thank you. Uh... Paldies, jā. Vēlētos vispirms apsveikt referenti par uh, ziņojumu un, protams, ka mūsu grupa, zaļo grupa, uh, atbalstu vīzu režīmu atvieglošanu, tāda ir mūsu nostāja, un kas attiec uz Azerbaidžānu, tad mēs pat esam pasvītrojuši vajadzību, nepieciešamību organizēt šo uh, vienošanās procedūru uh, tikpat ātri, tādā pašā tempā. un vienlaicīgi ar citiem austrumu partneriem, jo tas ir ļoti jūtīgs eh, jautājums. Notiecībā uz Armēniju un Azerbaidžānu šeit ir ļoti jārēķinās ar šīm lietām, jo ar Armēniju it kā nolikums tik panākts ātrāk un tāpēc mūsu grupa e, piedāvāja to darīt vienlaicīgi, nu tā gluži neizdevās, bet ir ļoti svarīgi, lai šis nolīgums ar Azerbaidžānu tiktu uh, noslēgts un tādēļ mūsu apsveikumu visiem tiem, kas ir ieguldījuši savu darbu šajā nolīgumā. Tālāk atpakaļ uzņemšanas līgums. Nu šeit arī mūsu nostāja pamatā ir tāda, ka mēs esam pret tiem nosacījumiem, kas ir izvirzīti abiem nolīgumiem. Īpaši eh, tajos gadījumos, kad ir eh, runa par nedrošiem eh, reģioniem, kur nav īstas skaidrības ar pilsonību šajos te reģionos, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad pastāv zināmas eh, briesmas attiecībā uz eh, cilvēku, mm, teiksim, brīvību un varbūt risks viņu drošībai, mm, ja viņi tiks pakļauti eh, šim te atpakaļ uzņemšanas nosacījumiem. Bet katrā ziņā nu, mēs atbalstām šo nolīgumu kā tādu. Paldies, Danakas kundze! Vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Raukskungs, jūs vēlreiz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzēju šeit tādu skaistu formulējumu cilvēku, kas dzīvo bez atļaujas. Nu, eh, lai neteiktu tā pa taisno, viņi dzīvo nelikumīgi, ja, tā tad nelegāli emigranti. Nu, protams, ka ir jābūt, eh, nu, kādām frāzēm angļu valodā un citās, ka mēs varam skaisti visu saformulēt, bet, ja Protams, kā to var darīt, bet eh, vīzu nolīgumiem mm, nav jābūt šādam daļrunības paraugam. Pirmais ir atpakaļ uzņemšanas nolīgums, kur cilvēki, e, kas nelegāli neatļaut dzīvo citā valstī, ir savai valstī jāuzņem atpakaļ. Un tas ir abu pušu apusējs nolīgums, un tas attiecas uz pilsoņiem no abām pusēm, kas dzīvo attiecīgajā valstī bez pilsonības bet Azerbaidžāņi varbūt kāds pārītis arī dzīvo ES, un es domāju, ka daudz mazāk ES pilsoņu bez atļaujas dzīvo Azerbaidžānā, man tā šķiet. Un vēl kāda problēma. Valstīm ir jāuzņem atpakaļ savu pilsoņi, kas varbūt nav viņu e, tiešie pilsoņi. Azerbaidžāna tā tad e, apņems darīt kaut ko, ko tā jau varbūt tagad dara. Uh, un uh, apmaiņā pret to, ka Eiropas uh, Savienība uh, arī uh, vēlas uh, ielavīties uh, Azerbaidžānā un pieprasīt viņu uh, sociālos pabalstus, kas ir smieklīgi mazi, salīdzinot ar Eiropas Savienību. Uh, nu, es nedomāju, ka tā cilvēku būs daudz, bet es pilsoņi būs uh, spējīgi tu, ceļot uz Azerbaidžānu ar atvieglotiem nosacījumiem, bet es gan nedomāju, ka kāds gatavojas tur palikt uz dzīvošanu. Bet Azerbaidžāna Irānas pilsoņi varēs ļoti viegli doties uz ES valstīm e, un varbūt palikt, ja tie tā vēlēsies. Nu, man liekas, ka tādas īstas uh, līdzsvaru šeit nav. Paldies. Tagad uzklausīsim komisiju vai padomi. Kā es saprotu, tad komisiju šeit pārstāv Nils Kolmans. Vai tas tā ir, vai jūs vēlētos izteikties? Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies referentē par ziņojumu un paldies arī par uh, deputātu komentāriem. Vēl ir, uh, tā ir pozitīva attīstība, komisija to atbalsta. Mums ir dažas uh, tehniskas piezīmes un labojumi, kurus mēs iesniegsim referentē, lai viņi tos apskata. Ziņojums tiešām uzsver to, ka mēs šeit darbojamies austrumu partnerības uh, sistēmas ietvaros. Mēs veidojam tādu perspektīvu bez vīzu uh, ceļošanas iespējām valstīm, kas piedalās šajā sistēmā. Un vīzu režīma atvieglošana ir pirmais solis. Lūk, šie divi nolīgumi par atpakaļ uzņemšanu un vīzu at režīma atvieglošanu, šie ir saistīti nolīgumi, lai šī te atvieglojumi varētu notikt attiecīgi drošā vidē ar noteiktām garantijām. Un lūk, tie ir pirmie soļi šajā procesā. Uh, un tādēļ tie ir īpaši svarīgi Azerbaidžānas pilsoņiem, un Azerbaidžāņi tiešām vēlas, lai šis process sāktos un eh, stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Tā kā no šī viedokļa referenta rekomen, reko, eh, referents rekomendācijas ir tikai apsveicams runājot par konkrētām, konkrētām nolīguma daļām. Eh, šī ir vienošanās, kas ir pilnasinīga, tur ir ietverts visas procedūras, eh, tā ir saistīta ar ikdienas praksi, eh, kas jau tiek realizēta mūsu dalībvalstīs, un Azerbaidžānai, protams, būs jāīsteno šis pats process. Un šajā vienošanās ir paredzētas visas garantijas, piemēram, arī pamatiesību garantijas, nodrošinot to, ka neviens netiek atgriezt atpakaļ Azerbaidžanā, ja viņam tur pastāv kaut kāds apdraudējums. Un parlamenta iesaistīšanās šajā te kopējā vai apvienotajā uh, Eh, atpakaļ uzņemšanas komitejā, nu šeit ir zinām ierobežojumi, jo tas ir institucionāls dabas jautājums, un man nav nekādu šaubu, ka juridiskais dienas acīm redzot dos savu atzinumu, bet no uh, politiska viedokļa tā ir ļoti tāda tehniska rakstura uh, organizācija vai komiteja. Uh, Un šeit politiskās iestādes nebūtu jāiekļauj, šeit būtu jākoncentrējas uz uh, to, ka mēs informētu parlamentu uh, par šī te mm, eh, nolīguma izpildi, eh, par šī atpakaļ uzņemšanas nolīguma, arī par citu nolīguma izpildi, lai eh, tālāk un labāk uzlabotu šo sadarbību. Paldies! Ja jūs man atļausiet priekšsēdētāji, došu vārdu saviem kolēģiem, kuriem ir um, vēl komentāri par vīzu režīmu atvieglošanu. Jā, man nekāda problēma nav, saka priekšsēdētājs. Iedriks Palman kungs, nākamais, paldies priekšsādātāji, labrīt visiem! Vispirms vēlētos pateikties referentam par ļoti, referentē par ļoti pozitīvo ziņojumu un, kā kolēģis jau atzīmējušies, ļoti svarīgas vienošanās mūsu attiecībās ar Azerbaidžānu. Uh, un arī austrumu partnerības kontekstā. Tā kā mēs ļoti apsveicam šo pozitīvo ziņojumu, un es domāju, ka šeit pacēlās divi svarīgi jautājumi, pie kā es arī vērsīšos. Vispirms, iespējamā Eiropas parlamenta pārstāvju dalība kopējā pārvaldības komitejā. Nu, es šeit vēlētos piekrist tam, ko tikko teica mans kolēģis, jo tas ir institucionāls dabas jautājums. Tā ir tehniskas uh, dabas komiteja. Uh, un e, šeit Eiropas Savienība pārstāv e, komisiju, un tā kā es tiešām neredzu nekādu iespēju parlamentam piedalīties šādās tehniskās komitejās, bet no otras puses, kā kolēģis teica, e, vairāk informācijas par to, kas notiek šajās komitejās, lai gan tā ir tehniska informācija, mēs, protams, esam gatavi sniegt šādu informāciju parlamentam, kas attiecas uz citiem jautājumiem, ko minēja um, cienījamais deputāts, eh, piemēram, Azerbaidžānas pilsoņu uh, uzturēšanās uh, Schengenas zonā. Nu, jāsaka, ka tas nav bezvīzu režīms pagaidām, bet vienkārši vīzu režīmu atvieglošana. Un azerbaidžāņi, kas dzīvos Eiropas Savienības teritorijā vai atradīsies šeit, kas attiecas uz šo nolīgumu, viņiem būs īstermiņa. Uh, uh, uzturēšanās vīzas, tā kā viņi šeit varēs uzturēties tikai ierobežot laiku. Un tā kā, ja viņi, uh, viņiem šis termiņš būs beidzies, tad sāks darboties atpakaļ uzņemšanas līgums, un viņi uh, jau tiks kvalificēti kā tādi, kas šeit uzturas nelegāli. Tā kā tas nav, šis jautājums nerada nekādas problēmas un uh, ar to es arī vēlētos aprobežoties, un paldies, un ceru, ka parlaments ātri uh, palīdzēs ratificēt šos nolīgumus, un tālāk. Ot, vēl viena komisijas pārstāva nevēlas izteikties, tālāk, acīm redzot, Grieķijas prezidentūra vēlētos kaut ko teikt. Nē, nevēlas, nav tālāk komentāri. Nu, tad beidzam šo jautājumu. Un došu vēlreiz vārdu referentei kopsavilkumam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vienkārši teikšu paldies kolēģiem, kas uzstājās un gribu teikt paldies komisijai par šo pozitīvo attieksmi pret ziņojumi un teikšu, ka parlamenta ieteikumi jau bija zināmi runāt par šo jauktās komitejas sastāvu, tas ir jautājums par sadarbību, bet vēlreiz uzsvēršu to, un aicināšu komisiju pārdomāt par to, vai ir iespējama uh, informācija, kas notiek šajā tehniskajā komitejas darbā, un vai tā, inf šī informācija var tikt sniegt parlamentam. Parlies, paldies par labo sadarbību, dialogu, un uh, vēlos iedrošināt kolēģus uh, virzīties uz priekšu ātri šajos jautājumos, jo mēs redzam, ka tas ir nozīmīgs solis padziļinot attiecības starp ES un Azerbaidžānu. Paldies! Paldies, Gabriels kundzei! Un secinājumi. Uh, ir izteikti. Un paldies par jūsu prezentāciju. Joint... Pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta kopīgās debates. 11., 12., 13., 14. un darba kārtības punkts ir ar vienotu mērķi, proti ziņojuma projekta izskatīšana, vienošanās ar Šveices konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas patvēruma atbalsta biroja. Tāda paša veida vienošanās ar Īslandes republiku, tāpat ar Norvēģijas karalisti, Lihtenšteinas firstisti. Tad uzklausīsim prezentāciju, paturot prātā šīs četras vienošanās, ka tās ir pakļautas apstiprinājuma procedūrai. Tagad vārds Mecolas kundzei. Viņa pastāstīs par rekomendācijas projektu, un tad vārds būs arī padomājuma komisija Mecolas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas patvēruma atbalsta birojiem ir nozīmīga loma. Mums ir jāpalīdz šai aģentūrai panākt tās mērķis. Jās regulas 49. pants paredz, ka ir jāatgādina par veidu, kā Šveice, Islāna, Norvēģija un Lihtenšteina piedalās šī biroja atbalsta darbā. Šīs ir asociētās valstis, un tām ir būtiska nozīme Eiropas patvaramā valsts birojā saskarā, saskaņā ar regulu. Ir paredzēts mainītie, apmainīties ar informāciju starp šīm valstīm un Eiropas patvaramā valsts biroju. Es domāju, no vis, visiem no tā būs tikai labums. Kā jau jūs minējāt priekšsēdētāju, par šiem tematiem tiek eh, spries eh, piekrišanas procedūras ietvaros, un es ceru, ka parlaments atbalstīs eh, šo valsts līdzdalību Eiropas patvarma atbalsta biroja darbā. Esmu gatava sadarboties ar ēnu referentiem strādājot pie šiem ziņojumiem. Taču vēlos norādīt attiecībā uz Šveici. Es domāju, būtu ļoti labi iegūt uh, sīkāku informāciju par nesenā referenduma rezultātiem paredzot, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības un Šveicas attiecības. Un šai ziņā tiešām ļoti vēlos uzklausīt kolēģi un komisijas viedokli. Paldies, Mecels kundze. Varbūt vispirms vajadzētu nokla, uzklausīt ēnu referentus. Morais kungs, vai jūs vēlaties izteikties kā pirmais lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Ēnu referenti patiesībā ir Gijom kundze taču viņai pat labam ir viena cita sanāksme, diemžēl viņa nevar būt šeit. Izteikšos uh, viņas vārdā, ja jūs tam piekrītat. <laughs> Anyway, um, imagine... Kā jau nu pat dzirdējām, asociēto valstu Līdzdalība Eiropas patrumu atbalsta biroja ne tikai loģisks solis, ņemot vērā to iesaista Dublinas sistēmā, bet tam ir arī skaita pievienotā vērtība Eiropas patrumu atbalsta biroja darbā, piemēram, apmainoties labākās prakses paraugiem un ekspertīzi, tiek sniegta informācija, tā tiek analizēts, un, protams, tas attiec arī uz agrinā brīdinājuma sistēmu, sagatavošanās sistēmu. Eiropas parlamentos birojas jau sadarbojas ar, ar asociētām valstīm operatīvā režīmā un ir redzams, kāda ir pievienotā vērtība. Tāpēc uh, eh, Silija vēlas atbalstīt šo vienošanos drīz noslēgšanu. Taču, kā jau dzirdējām, uh, eh, Šveica referenduma rezultāti nepārprotami ietekmēs eh, šīs valsts attiecības ar ES. Tad varbūt varētu uzklausīt Eiropas parlamenta juridisko dienestu, kā viņi uzskata Šveices um, referenduma rezultāti ietekmēs uh, vienošanos ar to un tās iespēju sadarboties ar patvērumu atbalstu biroju. Kā var šāda? Uh, Paskaidrojuma vēl nav. Kijoma kundze uzskata, ka ir vērts nopietni izskatīt iespēju, iespējams atlikt sarunas, taču vispirms uzklausīsim šeit pieejamo informāciju. Kad būsim guvuši juridiskā dienesta atbalstu, um, atzinumu, tad um, mums tiešām jāvar teikt, kā jārīkojas referenda rezultātu gaismā. Lielas paldies! Morais kungam Silvijas Gijom vārdā. Tagad uzklausīsim uh, Silviju Vikstrēmu, citānu referentu, viņš šeit nav klāt. Cecilija Vikstrēma, mm, nav arī Džīna Lambert, nav klāt arī Timotejs. Kirkops, Triantis, tri, Kirjākos Triandafilīds arī nav klāt, uzklausīsim tad Dronksa kungu, jūs gan esat klāt. Jā. Neesmu paredzējis runāt to vārdā, kuri nav klāt. Jūs runājat savā vārdā, saka priekšstādātājs. Ja es būtu kāds no asociēto valstu pilsonis, tad eh, man tiešām būtu jautājums, vai Mums ir īpaši daudz pieprasījumu par patvērumu, ar kuriem nodarbojas Eiropas patvērumu atbalsta biroja. Tad kāpēc šāda sadarbība vispār tiek uh, mek, uh, paredzēta? Skaidrs, ka šīm valstīm tad ir jāsniedz finansiāls atbalsts un jāizvieto pat, patvērumu meklētāju. Rodas jautājums, cik tieši patvērumu meklētāji Eiropas Savienība ir nu, ieradušies no valstīm, no kurām viņi bēg. Eiropas Savienībai nav uh, robeža ar tām valstīm, no kurām tieši šie cilvēki eh, bēg. Tāds skaits, ka šie migranti kļūst par migrantiem pēc izvēles. No Ziemeļvalstu, no Ziemeļāfrikas valstīm cilvēki bēg, tāpēc, ka viņus eh, demokrātiski ierobežo tieši rietuma valstis. Tie, kas dodas no subsahāras valstīm, uh, Eh, dodas eh, pāri visam eh, Āfrikas kontinentam, pirms riskē bīstamo ceļojumu pāri vidus jūrai. Īpatnēji, ka šīs debats šeit notiek tikai četras dienas pēc Šveices referenduma. Referenduma svētdien nebija par patvērumu meklētājiem, taču mums jāapzinās, ka tā tendence ir nepārprotama. Paldies, Brauksa kungs, turpin priekšstādātāji. Tagad jādod vārds arī komisijas pārstāvim un prezidentūras pārstāvim. Komisijas pārstāvis Katot, Kato kungs, lūdzu vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Paldies par jautājumiem un komentāriem par um, vienošanos ar Šveici, Islandu, Lihtenšteinu, Norvēģiju par, par kārtību, kādā šīs valsts piedalās Eiropas padomā atbalsts biroja. Kā minēja referents, komisija uzsver, ka šīs vienošanās ir svarīgas, tāpēc, ka asociētās valsts piedalās Dublīnas sistēmā, taču skaidrs, ka šīs valsts arī var sniegt eh, pievienoto vērtību, piedāvāt informāciju, labākās prakses paraugs un eh, eh, cita veida aktivitātes, piemēram, sniedzot informāciju par patvēru meklētāju izcelsmes valsti. Sniedzot atbildi uz vispārēju jautājumu par referendumu rezultātiem Šveicē, komisija vēlas uzsvērt, ka referendumu Šveicē un tā sekas pat labam komisija tiek uh, analizēts. Šveices valdībai tagad ir jāizteno šis lēmums, kuru pieņēma Šveices pilsoņi. Un komisija rūpīgi analizēs jebkādu Šveices valdības lēmumu kur tā pieņems. Vēl vēlos uzsvērt, ka vienošanos ietveros ir paredzēts. kā ir sasaistīta līdzdalība Eiropas patvērumu atbalsta birojā un Dublīnas sistēmā piedalīšanās visām šīm asociētajām valstīm. Tas nozīmē to, ka ja līdzdalība Dublīnas sistēma tiek pārtraukta, tad arī šīs vienošanās tiek pārtrauktas. Atbildot uz, uz jautājumu, vai ir īpašs spiediens no Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas. Komisija vēlas uzsvērt, ka šīs asociētās valstis ir uh, izrādījuši lienu interesi panākt vienošanās. Ir um, uh, um, patvērumu meklētāji, kas ierodas šajās valstīs, piemēram, Norvēģijā, tika uzņemti daudzi Sīrijas, jā, patvērumu meklētāji no Sīrijas komisija uzskata, ka šī kārtība tiešām nāks par labu abām iesaistītām pusēm. Ceru, ka esmu atbildējis uz eh, deputātu uzdotiem jautājumiem. Esmu gatavs sīkāk paskatīt, ja nepieciešams priekšsēdētājs. Eh, komisijas pārstāv, ka tātad kungs, es pats vēlos jums uzdot jautājumu. Mēs visi apzināmies šo referendumu, kas Nedēļas nogalē notika Šveicē, tas eh, parādījās virsrakstos visos laikrakstos Eiropas Sanībā, un, protams, tas izraisa bažas mūsos, kuri eh, vēl ar vienu par spīti visam tic Eiropas procesam, Eiropas idejai, Eiropas Savienībai. Mēs uzskatām, ka tas ir partneris, ar kuru jārēķinās, kas ir jāciena visām valstīm ar kurām mums ir prioritāras attiecības. Tāpēc mēs vēlētos zināt, kādas ir Eiropas Savienības perspektīvas uh, komisijā paredzot uh, juridiskas sekas, uh, kas izriet no šī referenduma rezultātiem. Vai jūs vēlētos par to kaut pakomentēt? Paldies. Brother, uh... Jā, es domāju, ka es varu tālāk paskaidrot sīkāk Es domāju, ka svarīgākais aspekts, kādu, ko es jau pasvītroju, ir saistībā ar Dublinas sistēmu. Tādā nozīmē, ka, ja Šveice vēlas pārtraukt savu dalību Dublinas sistēmā, tad tas e, tiešā veidā ietekmēs arī e, šīs vienošanās īstenošanu, šī mehānismu darbību. Un runājot par Šveici un Šveices dalību dažādos, ehm, dažādās ēs politikas eh, jomās, noteikti tiks ietekmēta un acīm redzot plašākā kontekstā kā tikai eh, šis viens mehānisms. Un komisijai ir nepieciešams nogaidīt, eh, kā Šveic valdība šo lēmumu īstenos. Pagaidām nekāds lēmums uh, nav pieņemts Šveicē par to, kādā veidā uh, referenduma rezultāti mm, izpaudīsies praksē, kā tā, mm, un man nav papildus informācijas par šo aspektu, tādēļ mēs gaidam Šveicas valdības lēmumu. Protams, ka notiks rūpīga analīze lai mēs varētu noskaidrot, kā tas saistīties ar eh, dažādiem iekšlietu jautājumiem. Un, protams, ka mēs parlamentu arī nekavējoties informēsim par šīs analīzes rezultātiem. Paldies, jā, esam ņēmuši vērā jūsu komentārus. Un tagad uzklausīsim Grieķijas prezidentūras pārstāvi, vai jūs vēlētos eh, pakomentēt. Paldies, priekšsēdētāji, esmu Dimitris Mārjus, pārs, esmu pastāvīgās Grieķijas pārstāvniecības pārstāvis, un uzklausot referentu, mēs uzskatām, ka atbilstošs regulējums asociētajām eh, dalību valstīm ir patiešām liederīgs, darbojoties EASO mehānismā. Uh, Un vakardienas vispārīgo lietu padomē mm, tika runāts par šo lēmumu un tika pieņemti lēmumi attiecībā uz uh, attiecīgo dokumentu parakstīšanu. Tas tika izskatīts A jautājumu izskatīšanas kārtībā. Labi, atgriežamies pie references. Metcolas kundze, vai vēlties teikt kādus noslēguma vārdus? jo atvēlētais laiks šim punktam jau gandrīz ir izsmelts. Jā, labi, varu izteikties īsi. Priekšsādātāja kungs. I look forward to. Es Eh, tiešām vēlētos, lai process tiktu pabeigts pietiekami ātri, bet es vēlētos vairāk detalizētas informācijas no komisijas, tad, kad tā būs pabeigusi savu analīzi par to, kādas sekas būs pagājušās svētdienas referenduma rezultātiem, un kā Morājas kungs sacīja, arī gaidu parlamenta juridiskā dienesta uh, secinājumus. Uh, Jā, tik tālu par šo jautājumu, saka priekšsēdētājs, un ir īstais laiks pienācis 15. punktam, kas attiec uz regulas, ar ko izveido apmaiņas atbalstu un mācību programmu Eiro aizsardzībai pret viltošanu. Tā saucamā programma Perikls. Uzklausīsim referentu jo mums šeit ir jāizskata ziņojuma projekts, mēs uzklausīsim referentu un pēc tam ēnu referents, iespējams arī prezidentūru un komisiju. Tā kā vispirms eh, vārds Dievs Demērs kungam. Muchas gracias. <clears throat> gracias, señor. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Šis uh, regulas priekšlikums, ar kur mēs tagad uh, nodarbojamies. Uh,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 Mēs runājam par uh, programmu Perikles un gribam uh, noz, uh, norādīt uz to, ka Perikles 20 programmas attīstība un tur un paplašināšana ir saistīta ar 2001. 2003. gada pirmo izstrādi un tad uh, mērķi tika mainīti, paplašināti un tie ir saistīti ar efektīvu pasākumu īstenošanu. Uh, runa iet par pasākumiem, kas ir vērsti, uh, lai novērstu e, eiro viltošanu. Ir uh, pieņemti jau 7 līdz 8 ziņojumi par šo jautājumu tātad 133. un 139. ir attiecīgie punkti līgumā par ES e starpību. Runājot par Perikles programmas aptvērumu paplašināšanu un šīs, pap, šīs programmas dziļāku uh, izmantošanu, mēs mm, norādām uz 132. punktu. Un ja mēs runājam par 2004. un 2011. gada dokumentiem par šīs programmas mērķiem, uh, Jāsver, ka programma ir sasniegusi nospraustos mērķus un ka to vajadzētu turpināt un paplašināt. Un um, arī desmit neiesaistītās dalību valstis un šīs programmas mm, aptvērumu paplašināšana ietveros šīs dalību valstis uzlabos situāciju, jo tas uh, ir saistīts ar profilaksi un arī ar eiro viltošanas uh, novēršanas pasākumiem. Nozīmīga ir arī finansējuma jautājuma paplašināta izskate. Šeit mēs runājam tikai par nelielu apjomu, ja nu mēs, piemēram, salīdzinām šo apjomu ar Olaf apjomu, tad tas tiešām nav pārāk liels, un tas ir tas, uz ko ir balstīts mans ziņojums. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem Makitājas kundzes. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es domāju, jūs jau zināt, ka es uzstājos kā referente par Perikles programmu. Vispirms vēlos pateikties Tiesamērs kungam par viņu darbu pie Perikla programmas. Mums sadarbība bija ļoti veiksmīga. Un es atbalsta pilnībā visu, ko viņš nu pats sacīja. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka Perikles programma tiek paplašināta uz tām dalībvalstīm, kas nelieto eiro valūtu. Tas patiesībā ietekmē mūs visus. Mēs visi ceļojam Eiropā, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai katra valsts ir gatava aizsargāt eiro pret viltošanu. Uh, Tas neatiec tikai uz tām dalībvalstīm, kas ir eirozonā. Tas patiesībā skar mūs visus. Tāpēc, domāju, ir ļoti svarīgi paplašināt šo programmu uz tādām valstīm kā manējā, kur eiro nav ikdienas valoda valstī. Var atbalstīt mērs kungu sacīto, tā ir ļoti efektīva programma, tā nepieprasa daudz naudas, tā ir ļoti labi izmantota programmas uh, pārskats pēc eh, šodienai ir ļoti pozitīvs, tāds simtprocentīgi atbalsta Demēras kunga piedāvājumu. Paldies, Makintais kundzei. Tagad eh, ir komisijas pārstāvis Pierīnī kungs. Ak, mis eh, Pierīnī kundze. Ak, vēlreiz vēlas izteikties Bromsa kungs, saka priekšstādātais. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, neuztraucieties, eh, nebūs jums pēc aprīļa vairs nenāksies mani paciest. Nē, nē, jums ir pilns tiesības izteikties, saka priekšsēdētājs. Nu, nav nekādu šaubu, ka problēmas, kas ir saistītas ar uh, valūtas viltošanu, e, plēšas daudz tālāk nekā tikai tajās valstīs, kurās e, tā ir nacionālā valūta. Un skaidrs, ka regulai ir jāpaplašina Periklas programma arī uz tām dalību valstīm, kurās eiro nav nacionālā valūta. Uh, Taču, kā jau tas tika teikts, desmit valstis ir ārpus šīs donas, zonas un katrai ir nacionālā valūta. Arī šīs valūtas ir jāaizsargā tieši tāpat kā eiro. Vai ES veids kādus pasākums, lai aizsargātu šo valstu valūtas un tērē naudu, lai to darītu? Uh, Mm, es zinu, ka ir fonds 7 miljoni 334 tūkstoši eiro, lai īstenot šo programmu septiņu gadu garumā. Bet kā Dievs Demēras e, teica, nu, tas nav ļoti daudz naudas, varbūt pietiktu kādam e, dzērienu raudam barā, bet 10% e, no mm, grozījumiem var veikt caur deleģētiem aktiem. Šī nav nāk no ES budžeta. Uh, Uh, kuras, kurā savu ieguldījumu dod visi neto uh, ieguldītāji. Daži valsts vairāk, daži mazāk, bet ja mēs gribam aizsargāt eiro no viltošanas, tad tas ir visu interesēs aizsargāt arī pārējo dalību valstu valūtas. Mēs nevaram būt tādā situācijā, kad 28 uh, vai neto maksātāji maksā par to, lai aizsargātu uh, Uh, eiro, bet katra uh, pēc tam vēl atsevišķi maksā, lai aizsargātu savu uh, valūtu. Paldies, Bronkskungs, varbūt komisija vēlētos komentēt. Perīnī kungs. Jā, paldies, priekšsēdētā kungs. Jā, Vispirms es vēlētos pateikties uh, par uh, mm, Dēmēras kunga un Makintāra uh, skundas atzinīgiem vārdiem, arī par Brauns kunga komentāru. Es tiešām uzskatu, ka Perik ekonomikas programmas attiecināšana arī uz tām valstīm, kurās eiro nav nacionālā valūta, veido tādu homogēnu valūtas aizsardzību pret krimināliem elementiem, kas mēģina uh, viltot eiro. Vēloties arī atgādināt, kā Ženēvas konvencija uzliek par pienākumu katrai valstī aizsargāt naudu, valūtas, arī citas valūtas tieši tādā pašā mērā, eh, kā eh, tiek nodrošināta savas nacionālās valūtas aizsardzība. Un proti, Eiropas Savienība nav nekāds izņēmums. Eiropas Savienība eh, izmantojot Periklas programmu, šo gadu laikā ir daudz darījusi, lai aizsargātu visas valūtas. Uh, Eh, protams, eiro ir prioritāte, taču eh, attiecīgo dienestu apmācība, kas ir iesaistīti valūtas aizsardzībā kopumā, nu, tas arī ir noteikts ieguldījums. Eh, un darbinieku specializācija, tātad šie darbinieki, kas cīnās pret valūtas viltošanu, nodarbojas ne tikai ar eiro viltojumiem, bet arī vispārējo valūtu viltojumiem. Tas ir ļoti skaidri jānorāda un uh, apmācot šos specializētos dalību, uh, šos darbiniekus, mēs netieši apmācām uh, viņus cīnīties arī pret nacionālo valūtu viltošanu. Nu, Eiropas pretviltošanas direktīva ir vērsta uz jebkuras valūtas aizsardzību pret viltošanu. Es vēlētos vēlreiz pateikties visai komitejai par uh, pūliņiem un par izpratni uh, runājot par nepieciešamību cīnīties pret eiro uh, viltojumiem. Uh, Un mēs centīsimies šo te paplašināšanu pieņemt un apstiprināt pēc iespējas ātrāk un ceram arī uz ātru ratifikāciju dalību valstīs, vismaz īpaši Vācijā un apvienotajā karalistē. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu tādu Uh, harmonizē, harmonizēta aizsardzība pret eiro vilsošanu visā Eiropas Savienībā. Paldies, vai Grieķijas prezidentūrai būtu kas sakāms? Nē, nav komentāri par šo jautājumu. Dievs Demērskungs, eh, varbūt jums ir kādi komentāri. Jā, paldies. Paldies, priekšstādāja kungs. Gribu izteikt eh, divas piezīmes. Sākumā gribu pateikt sirsnīgi paldies Mekintājas kundzei par sirsnīgajiem vārdiem. Arī viņas darbu novērtēju ļoti augsti, jo ar viņu kopā esmu sadarbojies eh, strādājot pie citiem ziņojumiem kas bija uh, saistīta ar uh, eiro viltošanas novēršanu. Tāpat arī augstvērtēja Bronkskunga uh, piezīmes. Un papildus tam, kas tika teikts, gribu uh, uh, vēl piemetināt pāris vārdus, papildot arī uh, Olaf tēmu. Runa iet par to, lai aizsargātu arī citas uh, Eiropas uh, valūtas. Uh, Perekles programma ir uh, veltīta, lai uh, aizsargātu eiro no viltojumiem. Bronkskungs, es ļoti labprāt pieņemu, uh, nu, ja tā var teikt, izaicinājumu, ja jūs gribētu iesniegt likumdošanas priekšlikumu, kurā um, Lielbritānijas uh, mārciņa uh, ir. Uh, tēma un uh, jautājums par tās aizsargāšanu tiek risināts, tad to varu atbalstīt. Un vēl gribu teikt, ka Olaf darbība ir ļoti profesionāla uh, šai kontekstā. Tiešām centieni ir ļoti izteikti un uh, aizsardzības uh, mehānismi tiek uh, paplašināti, tiek piedāvātas apmācības. Uh, dažādām grupām, un tās ir saistītas ar to cilvēku apmācību, kas ir, kas darbojas eiro aizsardzības jomā un eiro viltošanas no, novēršanas jomā. Liels paldies jums par aicinājumu un par iespēju piedalīties dažādos pasākumos. Gribu pateikties jums par sadarbību, par sadarbību likumdošanas jomā. Un es ceru, ka drīz varēšu viesoties uh, pie jums, nu vismaz uh, ceru to martā paveikt, uh, un martā iepazīšos ar Olaf aktivitātēm attiecībā uz darbu Latīņamerikā. Paldies! Paldies, tagad mēs varam pievērsties nākošajam darba kārtības punktam, un nākošais darba kārtības punkts ir 16. Pētījums kriminālās tiesvedības telpas izveida Eiropas Savienībā, to ir izstrādājis mm, politikas departaments. Mēs uzklausīsim. Mm, Marēna Veida prezentāciju Birmingamas eh, jur, juridiskās augstskolas tiesa administrācijas institūta direktors un uzklausīsim arī Mehildu Baumani. Viņa abi uzstāsies par šo tematu. Pētījums ir eh, pieejams šeit telpā, tas jums ir izplatīts. Kriminālās tiesvedības ir viens no jauninājumiem Eiropas Savienības eh, Savienībā kā krimināls tiesvedības telpa. Un tas Lisabonas <clears throat> līguma ietvaros ir viens no svarīgākiem soļiem uz priekšu pēdējo gadu laikā. Mēs esam pieņēmuši svarīgus kriminālās tiesvedības instrumentus, direktīvas, eh, kas apkaro eh, cilvēku seksu, bērnu seksuālo izmantošanu, direktīvas saistībā ar tā saucamo ceļakārti, procedurālās tiesības ar mērķi izveidot kriminālās tiesvedības telpu. Tās izveida ir tikai sākusies, vēl ar vienu eh, lēmumi nav pieņemti par juridisko biro Eiropas Savienībā. Tad vēl arī runa par juridisko situāciju katrā dalībvalstī atsevišķi, izstrādājot šo jauno kriminālās tiesvedības telpu. Šie faktori ļoti svarīgi, tāpēc es ceru, ka šis pētījums, kuru ir sagatavojuši profesori Marijāna, Marijāna Veide un Mershilda Baumani, atainos, cik svarīgs ir šis temats. Tad uzklausīsim izlūdzu Veides kundze. Lielas paldies! Paldies, Agilēr kungs, paldies arī Lībe komitejai par to, ka jūs pasūtījāt šo pētījumu, ka jūs interesēja, ko akademiķi domā par šo faktu. Man sauc Marijana Veides, es Birmingemas juridiskās augstskolas tiesu administrācijas direktore. Pētījums tāpa kopā ar Migrācijas un drošības pētījumu institūtu Berlīnē, Marsēlu Baumankungu. Kundze. Un es pateicos arī citiem, a, a, a, kuru pētījumu arī ļāva mums sagatavot mūsu pētījumu ļoti ātri. Un a, pateicos arī vienam no maniem asistentiem, kas ir šeit klāt. Es zinu, ka jums nav daudz laika, tāpēc mēģināšu tikai uzsvērt galvenos punktus, galvenos e, draudus, ko esam identificējuši. Es saprotu, ka jums uz galda ir šis pētījums, jūs varat tajā mierīgi savā nodabā ieskatīties. Taču galvenās lietas, ko gribēju uzsvērt, ir tās ka pirmkārt svarī, viens no svarīgākiem jautājumiem, kas rodas pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ir, protams, līgums par Eiropas Savienības dalību. Nu, Lisabonas līgumā mēs redzam, ka dalība valsts mēģina ievies zināms ierobežojums, cik tālu sniedzas eh, iespējamās Eiropas kriminālas tiesvedības telpa kā uzsvērts mūsu pētījumā un arī mūsu koncepcijā, ko iesniedzam šī pētījumā, te nav runa tikai par noziegumiem, kas jau ir uzskaitīti, bet jautājums ir par to, ko nozīmē šī frāze. Kāda ir nopietnie noziegumi ar pārobežu dimensiju? Skaidrs, ka arī ierobežojums, cik lielā mērā Eiropas saimnība var iesaistīti kriminālajā krimināla tiesvedībā. Un es domāju, Libe komitejas darbībai Eiropas parlamentā likumdošanas procedūrā, protams, ir jāspēj. Es, uh, jābūt iespēja pateikt, vai šis pasākums ir svarīgs, un es ceru, ka šis ieguldījums būs nozīmīgs. Pirmkārt, mēs izskatījām, kāda situācija ir dalībvalstīs, vai šāda uh, šīs termins nopietni noziegumi ir kaut kā juridiski pamatots. Pirms mēs sākām savu pētījumu, mūsu priekšstats bija, ka nozīmīgs, um, nozīmīgs noziegums, protams, ir termins, taču tas nepalīdzēs saprast, kas ir nozīmīgs noziegums un kas nē. Ja jūs paskaties uz kriminālu kodeksiem, dalībvalstīs krimināla procesa likumiem, tad jūs redzat, ka nopietni noziegumi ir vainu, smagi noziegumi ir vainu attiecināt uz terorismu, organizēto noziedzību, tiem tad arī, pret tiem ir īpaša attieksme, vai arī krimināla tiesība procedūras ir samazināts mazāk smagos noziegumos, lai nodrošinātu, ka tirgus, eh, ka tiesas laiks un nopietnas izmeklēšanas var tik eh, piešķirts tieši smagiem noziegumiem. Tātad katrā gadā mēs redzam negatīvu definīciju. Tas, diemžēl, mums neļauj pozitīvi apgalvot tāda ir Eiropas koncepcija attiecībā uz smago noziegumu. Tātad es tālāk pastāstīšu par rādītājiem, kāda ir smagiem noziegumiem. Jā, piemēram, te ir sacīts, ka noziegumi, eh, kas eh, dalībvalsts skatījumā ir īpaši liela izaicinājuma krimināla izmeklēšanai, un pret tiem attieks ir īpaši, taču katrs, kas darbojas šajā jomā, nebūs pārsteigts uzzināt, ka tie ir tādi visnotaļ vispārīgi mm, apzīmējumi terorismas organizētā noziedzība. Vai ir īpašas procedūras paredzētas smagiem noziegumiem? Nē, parasti nē. Dažos gadījumos īpašas procedurālas formas var izmantot attiecībā ar smagiem noziegumiem, taču arī šajā gadījumā, diemžēl, šī procedūra mums palīdzēt, kuras noziegums dalībvalsts neuzskata par īpaši smagiem, taču tas tomēr mums nesniedz tādu pozitīvo uh, definīcija, kā mums nepieciešama līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta kontekstā. Terorismu gadījumā organizētās noziedzības gadījumā dalībvalstis ir apspriedušas iespēju, ka aizdomās turētie par šiem noziegumiem uh, ir jāskata īpaši, viņiem, piemēram, zūd procedurālās tiesības, mēs redzam, ka dalībvalstis ir ļoti konservatīvas šais jautājumus. Smagi noziegumi vairumā gadījumā neliks zaudēt procedurālās tiesības vai <clears throat> atteikšanos no tiesiskuma principiem un krimināla tiesiskās sistēmas pamatiem. Un tā pirmais pētījums secinājums loģiski ir tāds, ka, diemžēl, Eiropas Savienībai būs jārod autonoma definīcija smagajam noziegumam un būs jārod definīcija, kādas ir leģitīmās robežas jeb kādai Eiropas Savienības kriminālas tiesvedības telpai. Un šai ziņā es domāju, mums jau ir diezgan daudz uh, rādītāju tam, kas no tā ir gaidāms. Mums jau ir uh, dzīvīga diskusija par Eiropas Savienības. Uh, starp Eiropas Savienības tiesu un uh, dalību valstīm. Tas ir divas lietas, ko gribu uzsvērt. Mums ir uh, Eiropas kriminālās tiesības, uh, Uh, un tad arī procedurālās tiesības, kas dodas divos virzienos. Ir Eiropas Savienība valdī, pārvaldības līmenī, kas nosaka uzvedību, kā jau jūs zināt, no vides tiesību gadījumiem. Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka Eiropas Savienība kā valdības līmenis, kas nosaka attiecību, ir, ir tāds, kam nepieciešams kopīgs krimināltiesības. Tāds skaits, ka te nepieciešama regula krimināla tiesība kontekstā. Protams, mums nepieciešama savu krimināla tiesības, lai sargātu Eiropas Savienību un tās tiesības un tās galvenās vērtības. Parasti sabiedrība antropoloģiski izmanto kriminālu tiesības, lai aizsargātu tās galven, galvenās vērtības. Tātad mums jādomā, kas ir šīs galvenās vērtības Eiropas Savienībā. Pašreizējā prie, EPPO priekšlikumā mēs skatāmies uz šo tendenci finansiālu interesēm. Taču tas ir tikai viens no diviem aizmetņiem, kas eh, atrodams līguma par Eiropas Savienības darbību 86. pantā. 86. pantā arī minēts, ka dalībvalsts un padoms, padome var paplašināt EPPO aptvērumu, atzīstot, ka pēdējo 15 gadu laikā Eiropas Savienība ir, ļoti, ir bijuši ļoti svarīgs fórums pārobežu tiesībām Četras brīvības, ko nosaka Eiropas Savienība, diemžēl dažkārt var uzskatīt par nelegālās darbības veicinātājiem, atvieglinātiem. Šai gadījumā es iesaku, lai šīs četras brīvības tiktu uzskatītas par Eiropas Savienības pamatvērtību paudēja, un Eiropas Savienība tad varētu aicināt aizstāvēt savas vērtības, tas, protams, saskaņā ar subsidiaritātes principu sadarbībā ar dalībvalstīm. Taču tagad, pēc Lisabons līguma stāšanās spēka, mēs varam runāt par Eiropas Savienību kā pārvaldības līmeni, kam ir zināms morāla, zinām morāla atbildība savu pilsņu priekšā. Un tas atbilst attiecībām starp Eiropas Savienību kā pārvaldības līmeni un pilsoņiem, kam ir tieši saikne ar Eiropas Savienību. Arī tas ir svarīgi krimināltiesību kontekstā. Citiem vārdiem sakot, esam nonākuši pie tādas fāzes, kad Eiropas Savienību var sākt uzsver kā valdības, pār, pārvaldības līmeni ar morālu atbildību. Taču es saprotu, ka no praktiskā viedokļa diskusijas nekoncentrējas uz šo punktu. Un finansiālais inter, finansiāls interesi šeit ļoti svarīgs. Taču no man viedokļa ļoti būtiski atzīt, ka jebkāda Eiropas Savienības krimināla tiesvedības telpa ietekmēs Mm, tiesības, konstitucionāla tiesība turētājiem. Pavisam ātri es gribu mm, jums nedaudz pastāstīt, kāds ir pētījuma aptvērums. Pētījumam, protams, bija salīdzinošais pamats. Mēs vēlamies iedvesmoties no noteikumiem kriminālas tiesvedības telpai dalībvalstīs, taču, diemžēl, mēs esam, ka ir uh, lielas atšķirības. Gribu jums tikai parādīt dažus piemērus. Pirmkārt, eh, jūs redzēsiet piecas slaids, kur redzēts aizsardzības tiesību centralitāti. Negaidu, ka jūs to visu atcerēsieties. Eh, ziņojumā tas ir no <clears throat> piek, numuru 5 un tālāk. Mēs mēģinām atrast indikators, kuras tiesības dalībās uzskat par centrālām. Tad mēs redzam lielu daudzveidību prezumcijas Mm, nevainības prezumcija tiesības uh, melot uh, ir cilvēka cieņa, dažās konstitūcijās kā pamats uh, tiesības tikt uzklausītam, proporcionalitāte un daudzi citi principi. Tad būtībā mēģinot identificēt, kas ir vissvarīgākās tiesības, kas krimināla procedūrā tiek sniegtas pilsoņiem, mums to bija grūti panākt, jo nav vienbalsības. Nevainības prezumcija, protams, cen ir centrālais jēdziens daudzām sistēmām, taču ir daudz citas, <clears throat> kas dalībvalstīm ir svarīgas un svētas. We've lost the PowerPoint a little bit. Man PowerPoint prezentācija ir mazliet pazudusi uz mirklīti. Lai vēl atēnu tālāk daudzveidību, tas atēnojas arī jūsu pētījumā. Devītais punkts, 35. lapas pusē paraugs, kas sadalās atbildības starp tiesām, prokurādiem un ko uh, policijas virsnieki var darīt neatkarīgi. Jūs redzat, ka procedurālo uh, metožu ziņā un kas ir atbildīgs par tiesību uzraudzīšanu pārvaldību arī šai ziņā dalībvalstīs ir liela, liela dažādība un tas, protams, nav pārsteidzoši. Vai jūs varētu lūdzu atgriezties pie iepriekšējā slaida? Ne? Labi. I'm sorry, the technology is letting us down somewhat. Jā, no tehnoloģijas mūs nedaudz pieviļ. Viena no galvenajām tiesību jomām, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi un kur eh, mūsuprāt mēs eh, redzam, ka tiesību sistēmas daudzās jurisdikcijās ir veidojušās vairāk kā 400 gadu laikā dialoga procesā starp pilsoņiem un valsti. Un attīstoties sociālajiem kontekstam, protams, eh, ir pilsoņiem noteikta izpratne par to, kādas ir viņu tiesības. Un tādēļ Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi grūti uh, runāt pretī principiem, piemēram, par tiesībām uz aizstāvību krimināla procesos. Nu jā, es tagad atkal pazaudēju, kur tad man tas īstē PowerPointā, bet runa ir par 50% dalību valstu, kuru pilsoņi, uh, kurus skar krimināla procesi, viņi visi uzskata, ka viņam ir tiesības aktīvi piedalīties izmeklēšanas procesā, un ne tikai apsūdzētie tādi ir. Varbūt jūs varētu nedaudz pavirzīties tur, kur būs runa par upuriem. Jo ne tikai atbildētāji ir tādi, kuriem ir līdzdalības tiesības, bet eh, tādas tiesības mēs atradām arī sistēmas, šādas tiesības tiek piešķirtas arī upuriem. Un ja jūs centat, cenšaties aplūkot eh, krimināltiesību sistēmu kā tādu, kas kalpo pilsoņiem, tad jāsaka, ka ir pieaugušas eh, arī upuru tiesības līdzdarboties procesos, un mums ir jāraugās, lai pilsoņi nebūtu uh, vīlušies šajā sakarā. Un atkal mēs redzam milzīgas atšķirības ar dalībvalstīm. Un kāda lieta, ko var noskaidrot diezgan vienkārši, kāds būtu maksimālais brīvības atņemšanas termiņš? Nu, lūk, šie te ieslodzījumi ilgumi ir ārkārtīgi um, arī tāds neviendabīgs jautājums. Ja mēs lūkojamies uz Eiropas Savienību kā uh, dalībnieku krimināltiesību sistēmā, tad risinājums ir tāds, ka šis pārvaldības līmenis, kas tiek pan panākts dialogā ar pilsoņiem, līdz ar to pilsoņi būs uh, vīlušies, ja Eiropas Savienības līmenī tiks noteikti zemāki standarti nekā uh, tie, ka, ar ko viņi redz savas dalību valstīs. Un līdz ar to risinājums varētu būt sekojošs. ES e, krimināla tiesība jomā ir jābūt vienai uh, no tām, kurā ir tieši šie augstākie standarti. Nu, uh, politiskajās diskusijās šķiet, ka izriet, ka tas ir diezgan nereāls risinājums. Bet, ja mēs paskatāmies AS, uz ASV pieredzi un centrālo federālo sistēmu uz federālo izmeklēšanas biroju un tā darbību. Nu tad eh, šeit, eh, piemēram, augstākā tiesa var eh, norādīt, ka kādas konkrētas metodas izmantošana, piemēram, var tikt oficiāli atzīt un piemērot visā federatīvajā līmenī, neskatoties to, ka tā praksē iespējams jau ir tikus lietot vai ilgāku laiku. Runājot par to, kā krimināltiesības sistēma strādā, kā tā var ietekmēt un arī likt pilsoņiem vilties, mums ir jāplūko centrālā problēma, kas ir izkristalizējusies laikā, kad tika apspriests eh, Eiropas aizturēšanas rīkojums. Ļoti daudzās uh, dalību valstīs eh, pirms ieslodzījuma sistēma ir neap, nepieņemama, un eh, tas ir saistīts ar cilvēktiesību normu pārkāpumiem. Un tad, kad, eh, piemēram, personas, kas nav atzītas vēl par vainīgām, tiek laiku turētas neatbilstošos apstākļos, pirms ties ieslodzījuma vietās daudzās dalībvalstīs ir e, nepieņemama. Un e, līdz ar to standārtu pazemināšana izrādās e, viens no aspektiem, kas neļauj pieņemt e, regulējumu Eiropas līmenī. Nu, lūk, un visas šīs atšķirības e, ir jāņem vērā. E, piemēram, šīs te tiesības uz, o, o, tiesības uz e, advokātu. Uh, Un šeit atkal ir dažādas sistēmas, gadsimti eh, tradīciju, krimināltiesību sistēmās, pa lielākai daļai tiesības uz advokātu nodrošina valsts. Taču Eh, diskusijas parādīja, ka tā ir ārkārtīgi liela problēma un tā ir ļoti svarīga lieta gan pilsoņiem, gan dalībvalstīm. Juridiskā palīdzība par to daudz ir ticis runāts, apspriežot uh, ceļu karti, bet atkal no pētījuma ir redzams, ka šīs tiesības pilsoņiem šeit ļoti nozīmīgas. Tālāk par eh, nepilngadīgajiem. Arī šis ir ļoti neviennozīmīgs jautājums. Un šeit dalībvalstīs atkal ir milzīgas atšķirības par to, eh, kādā vecumā eh, iestājas krimināla atbildība. Piemēram, anglosakšu zemēs un uh, paraštiesību valstīs tas ir no 9-10 gadiem, uh, bet uh, citās, piemēram, romiešu tiesību valstīs tas var būt no 14 gadiem. Tālāk pastiprināts procesuālās tiesības, tas ir svarīgs punkts, un tagad esmu nonākusi pie noslēguma punkta. Svarīgākais secinājums ir sekojoši. Eiropas pilsonības ideja, kas uh, savijas ar pēc Lisabonas līgumiem ir jāatspoguļojas vai jāiegūst atspoguļojumas krimināltiesību jomā. Protams, ir jābūt kaut kādām robežām, kādas mēs varam uzkraut e, es krimināltiesību līmenim. Tā, protams, nevajadzētu tikt uh, attiecinātai uz visiem uh, nodziedzīgu nodarījumu veidiem. Tas joprojām saglabājas uh, kā mm, dalību valstu pārziņā esošs jautājums. Bet uh, kopumā šāda te pieeja var būt ļoti liederīga, jo pārvaldības līmenī uh, tiešā saistībā ar ES pilsoņiem, arī kaut kādās kon eh, sarežģījos konstitucionālos jautājumos šāda Eiropas regulējuma nozīmība var būt nepārvērtējama. Ļoti bieži tas ir saistīts ar mm, izpildu līmeni. Ļoti bieži dalība valstis ir izmantojušas ES kā fórumu, lai e, aizsargātu savus personīgās, savus, savu dalību valstu, uh, in, uh, savu ietekmes līmeni un e, faktiski izpildes līmenī dalībvalsts nekad nav ļāvušas iejaukties savās iekšējās lietās, runājot par kaut kādu izpildi attiecībā uz kriminālu procesiem. Bet svarīgi, lai konstitucionāli visi lēmumi e, tiktu e, ļoti labi sabalansēti un lai nedominētu valsts represīvās intereses. Un tādēļ šeit ir jānovelk robeža. Uh, cik tālu Eiropas iejaukšanās jomā ir pieļaujama un jāskatās, kā to var sabalansēt. Reizēm to var uh, aprobežot ar uh, sadarbības veicināšanas ar dalību valstīm, bet reizēm pārvaldības līmenī kalpojot pilsonim Eiropas Savienībai jāuzņems atbildība par politikām, ko tikai tā var realizēt. Un, piemēram, e, reizēm aizstāvot uh, principu, ka arī noziegumu upuriem ir jāspēj iesaistīties kriminālos proce, uh, krimināla izmeklēšanas procesos. Es eh, šī te sistēmas ir atšķirīgas, jā, tā tas ir. Tas, protams, ir detalizētāk izklāstīts uh, pētījumā visu šie procesi. Uh, ir ar atšķirīgu uh, juridisko kvalitāti. Un jautājums ir, kā aizsargāt pilsoņu intereses un uh, tiesības. Un šobrīd mūs īpaši uh, sat trauc tātad apsūdzētie mm, vai atbildētāji, bet īstenībā mēs nedrīkstam aizmirst arī par upuriem. Uh, ES krimināltiesība joma ir saistīta ar eh, to, ka mēs skatāmies, ka varētu visā Eiropas Savienībā ātri piemērot represīvas metodas pret uh, pilsoni. Taču, diemžēl, uh, dalībvalstis var uh, ļaunprātīgi izmantot šādas tiesības, un par to mēs varētu saņemt daudz uh, sūdzību un lielu pretestību. Tā kā pilsonis ir jāaizstāv pretējā gadījumā mēs eh, saņemsim daudz pamatotas kritikas, kā piemēram tas ir vērojams eh, apvienotās karalistas presē no neatkarības partijas puses. Es nevaru vien beigt uzsvērt, ka eh, saistība, tiešsaistība ar pilsoņi, kurš ir tiesību subjekts, un konstitucionālo tiesību subjekts ir vissvarīgākās e, attiecības starp ES un pilsoni pēc Lisabonas procesā. Un tā kā juridiski šī saistība var būt atšķirīga, tad e, mēs varam smelties iedvesmu no sistēma atšķirībā, un parlaments varētu būt šeit, e, ieņemt vadošo lomu, nosakot, ko es būtu jādara, izstrādājot autonomas koncepcijas, un uzņemoties atbildību pilsoņu priekšā. Liels paldies par uzmanību! We thank you. We thank you, Dr. Wade, for your... Paldies, doktorai Veidai, par jūsu ārkārtīgi enerģētisko interesanto priekšlasību. Varbūt uzklausīsim doktore Baumani, vai jūs gribētu papildināt kaut ko? Nē, labi. Tāda tad ir pētījuma prezentācija. Kriminālās tiesvedības telpas izveida Eiropas Savienībā tagad uh, diskusijas. Bronksa kungs, lūdzu. Yes. Yes, I'm, I'm making up in advance for the deprivation you'll suffer. Es jau tagad izteikšos pēc iespējas vairāk, zinot, ka pēc aprīļa šeit vairs nestrādāju. Pateicos uh, doktorai Veidai par ārkārtīgi interesantu un skaidro paskaidrojumu. Es nerunāju no tāda paša skatu punktu kā jūs. Es vēršos pret Eiropas Savienību un līdz ar to arī pret Eiropas āresta rīkojumu. Uh, vai jūs domājat, ka kamēr tas pastāv, tad izpildu uh, valstī būtu iespēja to neizpildīt, tāpēc, ka trūkst liecība, bet laban iespē, tāda iespēja nav paredzēta. Parasti es neatbalstītu Eiropas izmeklēšanas orderu šādu pašu apsvērumu dēļ. Taču man ir um, tendence domāt, ka cik vien ilgi pastāv izmeklēšanas aresta um, orders, tad izmeklēšanas uh, rīkojums varētu palīdzēt um, atteikt uh, aresta rīkojumu, ja izmeklēšanas orders secina, ka nav pietiekuši pamatojumi. Makintājas kundze lūdzu. Paldies! Vēlos pateikties doktorai Veidai par viņas lielisko prezentāciju. Un jāsaka, man te ir. Eh, es neesmu gluži objektīvi, jo Birmingams universitātē eh, ciemojos tikai vēl pagājuši piekdienu, uzinot, eh, cik tā ir uh, Eh, veiksmīga universitāte, un tāda nav arī pārsteigums, ka mums ir tik brīnišķīga uzstāšanās no Zirmigams juridiskās augstskolas. Jūsu pētījums liecina par lielo daudzveidību Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka ļoti labi, ka jūs mums tik skaidrā veidā varētu izklāstīt un izanalizēt visas tās atšķirības. Viena no jomām, kas man jau īpaši interesē, ir cil bērnu tiesības Um, dažādais vecums, no kur viņi tiek uzskatīti par atbildīgiem par savu darbību. Šī komiteja izskatīs mm, tematu bērnu aizsardzība, to bērnu aizsardzību, kas iesaistīti uh, tiesvedībā. Un tāpēc jau īpaši man interesē šīs atšķirības, kā bērni tiek skatīti šai kontekstā dažādajās dalībvalstīs. Es domāju, ka beigās subsidiaritātes princips būs ļoti nozīmīgs mūsu diskusijas par to, ko tieši var panākt Eiropas Savienības līmenī un kādas ir dalībvalstu tiesības, mhm, kurās jomās mēs varam sadarboties. Es domāju, sadarbība ir lieliska lieta, un mums vienmēr ir jāmēģina to panākt arvien plašāk, ar vien atzīsto dalībvalstu lomu un subsidiaritātes principu. Manā skatījumā no nu, subsidiaritātes nevar nekādi izvairīties. Tas ir mans izējas punkts. Taču es domāju, ka viss šis dokuments eh, ir tiešām ļoti vērtīgs mūsu diskusijām. Pateicos eh, doktorai Vēdē par viņas paveikto darbu. Paldies. Paldies, priekšstādājas citu komentāru nav. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Tad es izteikšos pats, uzdošu jautājumu. Cik svarīgi ir Eiropas līmenī izglītot uh, uh, tiesu sistēmā strādājušas? Eiropas Savienībā ir gaidām uh, notikuma attīstība um, Eiropas prokuratūras kontekstā, taču ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt eh, juristus, eh, prokurorus, advokātus tiesa sistēmā, tiesa sistēmas profesionāļi, ja viņi nevēlas izmantot vislabākos instrumentus, kas ir viņu rīcībā, lai īstenotu nesen zimušu eh, Eiropas, nesen zimušās Eiropas krimināla tiesības, tad eh, no tā viss nebūs jēgas. Katreiz gribu uzsvērt šīs izglītības lomu. Ko jūs par to gribētu sasīt? Paldies, saka Beidzas kundze, paldies par komentāriem. Atbildot pirmo komentāru, protams, es saprotu, ka šis ir eh, temats, kurā nav vienot viedokļu. Pamat problēma ar Eiropas apcietināšanas orderi ir uh, atbildības sadalījums attiecībā uz lēmumu, uz nodošanu un uz aizdomās turamā pārvietošanu no vienas jur, uh, piekritības uz citu piekritību. Šis temats tiek atšķirts uh, šķirts pilnīgi no jebkāda veida kvalitātes izvērtējuma eh, apsūdzībām, kas pret viņu tiek celtas. Taču šī šāda ir eh, Eiropas āresta rīkojuma politiskā prioritāte, proti prezumcija, ka kolēģis citā valstī izstrādo kvalitatīvi. Apvienotā karalists, piemēram, ir uh, iz, izdevusi āresta orderi aizdomās turētām teroristam, un viņš desmit dienu laikā tika pārsūtīts apvienoto karalistā, tātad mēs šī ordera nozīmi nevaram vērtēt par zemu. Uh, kustības brīvība, manā pārvietošanās brīvība man bija pilnīgi pašsaprotama. Uh, Es to negribētu zaudēt. Es domāju, teritoriālā sasaist krimināla tiesība aģentūrām ir nozīmīga un, un ar šīs problēmas risināšanu jānotarbojas Eiropas līmenī. Taču tāds man, ir mans viedoklis. Mēs varam uzlabot Eiropas āresta rīkojumu, piemēram, ar obligātu uh, aizsardzību, ka varētu piedalīties nodošanas taču mums jau ir instruments šeit ziņā. Ja jums patīk uh, apusēja atzinība, tad to principu var izmantot. Taču svarīgi, lai mums nebūtu apusēja atzīšana ne tikai attiecībā uz uh, tiesību pārvietošanās brīvības ierobežam, bet tas ir pārvietošanās brīvības nodrošināšana. Jāsaprot, kā Eiropa, kā miera uzturēšanas un brīvības uzturēšanas institūcija ir panākusi pamatlēmumu, kas ierobežo pilsoņu pārvietošanās brīvību Eiropas kontekstā, taču nav nacionālais dalībvalstīs lēmumu, kas nodrošina pārvietošanās tiesības. Kā tā gadās, ka cilvēkam nav tiesību līdz, eh, līdz viņam tiek, eh, līdz viņš atgūst savu pasi un, ka, vārsakot, viņš tiek vairāk ierobežots nekā aizsargāts un neskaidrs situācija var novest pie nevēlamas pārāk ilgas aizturēšanas. Taču, zinām, vaina šeit ir arī dalībvalstīm, jo tās vienādi nav transponējušas pamatietvaru lēmums, par kuriem vien, kā tās ir vienojušies Brisele. Vēl ir arī jāsaka, ka aresta rīkojums tika pieņemts 2002. gadā, bet uh, <clears throat> pamat uh, lēmums tikai 2009. gadā. Es domāju, ka dalībvalstis nav godīgi kalpojuši saviem pilsoņiem, jo tās ir pieņēmušas lēmumu, ka krimināla tiesības, tiesība prioritātes ir tikai zobens, bet es varētu teikt, ka tām būtu jākalpo arī kā vairogam. Es piekrītu Makintairas kundzes sacītiem par subsidiaritāti. Jā, protams, šajā īsē prezentācijā mēģināju uzsvērt, kāda ir Eiropas loma. Taču, protams, ka sadarbībai ar dalībvalstīm būs vitālo. Es domāju, ka Eiropas valsts prokurors, Eiropas prokuratūra ir eh, federāla stila eh, aģentūra. Man kā Lielbritānijas pilsēni nevajadzētu izmantot vārdu federāli šajā kontekstā, taču jebkurš Eiropas birojs uh, nevar darboties eh, neatkarīgi no dalībvalstīm. Tam ir nepieciešama dalībvalsts sadarbība, informācija, aktivitāte. Tāpat kā Itālijas antimafijas struktūras, arī centrālajai aģentūrai eh, ir iespēja veiksmīgi sadarboties, veiksmīgi darboties tikai tad, ja tā sniedz ieguldījumu ar vispārēju. Svarīgi ir atzīt, ka jebkāda Eiropas aģentūra, lai kāds būtu tās pilnvars, būs tīkla centrs un tīklam jāsniedz līdz dalību valstu varas iestādēm. Un tām ir jābūt kā nerealistiskiem punktiem. Tāda bez sadarbības neviena aģentūra nevar veiksmīgi darboties. Un priekšstādāja kungs, paldies, ka jūs uzdevāt šo centralizēto punktu kriminālu. Uh, tiesību jomā strādājušo profesionāļu apmācību. Es pat esmu pasniedzēju un krimināla tiesība kultūra ir tikpat svarīga kā e, tās oficiāli ietver. Jāveicina sadarbības starp Eiropas Savienības līmeni un pilsoni. Tas tad e, veidot īpaši izpratni šiem profesionāli. Pat labam saskaņā proporcionāta Eiropas apcietnošanas rīkojumā prokurori e, nāk klāja ar ļoti atšķirīgiem lēmumiem attiecībās proporcionalitāti, kad tas skar viņu valsts pilsoņus un citā gadījumā, kad atkal citus valsts pilsoņus. Es domāju, ka prokuroram, kas darbojas Eiropas līmenī, uh, patiesībā būtu jāatzīst sevi par Eiropas prokuroru. Un tāpēc neatkarīgi no tā, kas, kuras valsts pilsonis ir Eiropas Savienības pilsonis, eh, attieksme jābūt vienmēr vienādai. Vācu, franču, beļģu, Anglijas policijas darbniekam vai prokuroram ir jādarbojas Eiropas varas iestāžu kompetenci ietvaros. Un jebkuram tiesu sistēmas profesionāliem, kā arī Eiropas pilnvars, ir jānodrošina arī e, Eiropas tiesības jebkura veida pilsonim no jebkuras Eiropas savienības dalībās. Un e, šāda attieksme panāk pateicoties izglītošanai. Un uh, prokurori zvēra uh, savas, uh, savas konstitūcijas kontekstā, taču viņiem vajadzētu izdomāt arī tādu viss Eiropas aptverošu zvērstu. Paldies doktorai Veidai un Baumanai. Šīs ļoti svarīgais pētījums ir jūsu rīcībā pētījums kriminālās tiesvedības telpas izveida Eiropas Savienībā. Labākais vēl ir gaidāms. Paldies par jūsu iedvesmojošo priekšlasījumu Balsošana ir paredzēta 11.45. Es redzu, ka atkārtojas parastā situācija. Deputāti ieņem vietas, lai varētu balsot. Lūdzu, nedodieties prom no šīs telpas. Sāksim balsot pēc trim minūtēm. Vienkārši dod jums iespēju mierīgi ieņemt savas vietas. Lūdzu, sagatavojiet savas elektroniskās balsošanas kartes. I've seen some of you running to fetch your electronic. Redzu, ka daži vēlas ātri uh, atrast uh, savu elektronisko balsošanas karti, nu, vēl pāris minūtes, nu, bet es ceru, ka tomēr visi ir visu atraduši un sāksim balsot. Nav ļoti sarežģīts balsojums, bet ir daudz par ko jābalso. Tā kā lūdzu koncentrēsimies uz katru Sāksim ar 17. punktu padomus lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu politiskā dialogu un sadarbības nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Guatemalas republiku, Honduras republiku, Kostarikas republiku, Nikaragvas, Panamas un Salvadors republikā. Un Weberskundze ir referente, es viņu neredzu, varbūt viņa kaut kur tuvojas. Labi, tad sāksim uzreiz ar balsošanu. Un galvenais. This, this, this amendment one, those in favor? Tātad grozījums numur viens, kas par? Kas par pirmo grozījumu? Pret? Atturas noraidīts. Un tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Balsojam elektroniski now it is closed. what do we get? tā kāds mums ir rezultāts. 40 eh, pār 5 pret. Komentāri no zāles, diemžēl bez mikrofona, tulki to nedzird. Jūs esat aizmirsis savu elektronisko karti vai kaut kas tam līdzīgs notiek? Jā, labi. Vote us against. Tātad jūs balsojat par, jā, labi, reģistrēm. Tad 41 par, 5 pret, neviens nav atturējies pieņemts. Tālāk. Trešās valsts, kur pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī trešās valstis, uz kuru pilsoņiem šīs prasības neatiecas. Šeit nav nekādu grozījumu, tā kā balsojam par visu tekstu kopumā. Sākam balsot. This is Moldova. No, this is. Uh... Yeah. Yeah, yeah. The first, the first one yes, is the Moldova. The first one was uh, Guatemala. Ah. As it stands, okay. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 45 plus. 45 pār 2 pret 1 atturējies pieņemts Staņas Fajonas ziņojums. Tālāk par mandātu sarunu atklāšu uzsākšanai. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par. 2 pret, neviens nav atturējies pieņemts. Tālāk. No, no, I see, I see, I see. Now we are having point number 19. Tagad 19. Eh, darbkārtības punkts personu kontroli pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz tranzītu caur šo teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 9 dienas, 108 dienu periodā, Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām. Tāņa Fajona ir referente, viņu neredzu. Tā kā varam uzreiz balsot par tekstu, par ko panākta vienošanās neformālajā trialogā. Sākam balsot. Now closed. Beidzam. No? Something happens? It's fine. 47. 47 par, neviens nav pret, neviens nav atturējies. Ar vienu balsīgu balsojumu pieņemts. Tālāk. Uh, EK un Indonēzijas pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļ uzņemšanu. Anna Gomeša ir referente. Tātad vienkārši balsojam. Nav grozījumu, balsojam par visu tekstu. The vote is closed. Forty-three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 Maria Gabriel, we have here. Eh? Discharge. Discharge. Yes. Sure. Yes. Okay, we're now moving to point number 20. Tagad 21. ES finanšu gadu vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana. Roitovs kundze ir referente nevēlas eh, izteikties, eh, tad pāriem tieši pie balsojuma. Man šeit ir balsošanas saraksts, un te kaut kas izskatās savādāk, saka priekšsēdētājs. Excuse me just a second, there seems to be some confusion with the voting list, because I'm... Ar balsošanas sarakstu nu kaut kas te nav īsti kārtībā. Tā tad mēs balsājam 21. bet manā balsošanas sarakstā ir kaut kas cits. Tā tad vai jums arī ir budžeta izpildes punkts? Tad balsojam par budžeta izpildes apstiprināšanu. I'm trying to have it myself, just a second. I see, I see. Ah, yeah, I see now the separate leaflet. Jā, šķiet, ka uh, atsevišķas lapas ir šim balsojumam. Nu tad balsojam par Roitovas kundze ziņojumu. Vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas komisija. Sākam balsot. Grozījumi nav iesniegti, tā kā balsojam. Nav closed. Beidzam balsot. 48 par neviens nav atturējies e, pieņemts. Tālāk budžeta izpildes, e, budžeta, e, budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas Savienības pamatiesība aģentūrai. Nav grozījumu, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 47 par, neviens nav balsos pret, divi atturējušies pieņemts. Tālāk, eh, finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzību centram. Roitovs kundze atkal referente, balsojam. Closed. 47. 47 par, viens atturies, viens pret. Pieņemts. Atkal ziņojums par Eiropas Savienības aģentūras 2012. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, darbības rezultātu, finanšu pārvaldība un kontroli. Veronika Matjē ir referente, un šeit es redzu vienu grozījumu, numur viens. Balsojam par šo grozījumu, kas par. pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 par 1 pret 2 atturējušies pieņemts. Porte, madame... Referente Veronika Matjē. 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana eiro, jūs balsojam par visu kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit septiņi par, viens pret, viens atturējies pieņemts. Tālāk Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja budžeta izpildes apstiprināšana. Grozījumu nav. Sākam balsot, beidzam balsot. 48 nobalsojuši par, neviens nav atturējies, neviens nav balsojis pret. Aps pieņemts. Tālāk Eiropas policijas bīroja budžeta izpildes apstiprināšana. Arī šeit Veronika Matie ir referente, ir eh, daži grozījumi. Pirmais grozījums par. Pret atturas noraidīts, otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Balsojam par visu tekstu kopumā, sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. 48 pār, 0 pret un 1 atturējies pieņemts. Tālāk Frontex gada budžeta izpildes apstiprināšana referente Veronika Matjē. Divi grozījumi. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad par visu tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 nobalsoši par, viens pret, neviens nav atturējis pieņemts. Vēl daži dokumenti. Eiropas Policijas akadēmija, CEPOL, budžeta izpildes apstiprināšana, trīs grozījumi. Eh, šeit ir valodnieciskas dabas grozījumi, par ko nav jābalso, bet ir viens grozījums, numur 3, ko iesniegusi referente Veronika Matjē. Balsojam par šo grozījumu, kas par? Jā, tas ir tieši tas, ko es teicu. Kas par? Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Text... Un tagad balsojam par tekstu kopā ar grozījumu. Sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. 43 nobalsoši par 5, pret 1 atturējies pieņemts. Un visbeidzot, Eiropas patvēruma atbalsta birojas EASO. Arī šeit Veronika Matjē referenta grozījuma nav, tā kā balsojam par visu tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsoši par, 1 pret, 1 atturējies pieņemts. Tagad atgriežamies sliedēs, tur, kur apstājāmies, un tagad mums būtu jābalso, ja neesmu kļūdījies. par 31. punktu trešo valstu saraksts, kur pilsoņiem šķērsoja dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām un trešo valstu saraksts, uz kuru pilsoņiem šī prasība neatiecas. Marija Gabriela ir referente, vai vēlties izteikties? Jums nav komentāru? Vēlties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gluži vienkārši, eh, lai pateiktu kolēģiem, ko mēs gribam darīt, tas ir balsot par vienošanās eh, līdz šim nebijušu. Pēc trilogiem mēs radām vienošanās eh, starp komisiju, padomi un, padu, un parlamentu par mūsu novembrī pieņemto viedokļu. Uh, Un uh, jautājums ir ne tikai par vīzu, bet par Arābu uh, Emirātiem, Peru un Kolumbiju, kas tiks pārnest uz pozitīvo sarakstu pēc Eiropas komisijas izvērtējuma. Tas pilnībā atbilst tam, uh, ko mēs balsojumā noteicām mūsu komitejā. Un gribu vērst mūsu kolēģu uzmanību Uh, sarunu gaitā ļoti nozīmīgs jautājums bija mm, kritērija, kas uh, tiks ietvert nevis apsvērumā, bet uh, pantā, tas būs pirmais pants, un izvērtējumu veiks komisija katrā atsevišķā gadījumā, bet sākot ar šo brīzi būs trīs kritērija, kas tiks ievēroti. Turisms, arē tirdzniecība un cilvēku uh, cilvēktiesības. Cilvēktiesības aizstāvēja gan es, gan visāni referenti. Paldies viņiem. Turisms un ārējā tirdzniecība to pievienoja kā kritērijas padoma. Bez tam nākošais jautājums. Gribu teikt paldies komisijai par um, vēlmi regulāru dialogu vest. Uh, un mēs apstiprinam to, ka regulāri eh, tikām informēti par sarunu gaitu. Tātad gribu teikt paldies komisijai, padomei un Grieķijas prezidentūrai par visiem eh, centieniem šajā jautājumā, kas ir ļoti delikāts un jūtīgs. Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem, jo mēs varējām aizstāvēt ļoti spēcīgu parlamenta pozīciju. Jūs atcerēsieties, ka tā ir pirmā reize, kad parlaments ir iesaistīts šajā procedūrā un Gribu teikt uh, Katrīnai Hūberai no sekretariāta, uh, jo bez viņas zināšanām šo jautājumu nebūtu iespējams atrisināt tajā termiņā, kādu mēs gribējām sasniegt. Paldies liels! Paldies! Paldies arī jums par paveikto darbu. Tiešām liels paldies par jūsu gatavību strādāt un par skaidrojumu uh, um, par uh, jautājumu, ko balsojām. Uh, Jūs a, prezentējāt a, trilogas secinājumus, tagad balsosim. Kas par? Nē, pārbaudīsim gan elektroniski pārbaudīsim. Open. Now closed. Beidzam balsot. 49 par 1 pret. Pieņemts un paldies. Now, let, let me remind you that the Vēlos atgādināt, ka šo sarunu rezultāti tiks apspriesti plenāra sesijā, pirmajā plenāra sesijā aprīlī. Mums joprojām ir vēl viens balsojums, kas acīm redzot ir apjomīgākais balsojums e, šai rīta sesijā, un tas ir regulas priekšlikums par pasākumiem attiecībā uz Eiropas vienotā elektronisko sakaru tirgus izveidošanu, lai veidotu uh, apvienotu kontinentu. Un Salvadors Sedokungs ir referents. Labi, tad balsosim. Šis balsojums ir lielāks nekā iepriekšējie, tātad lūdzu koncentrēsimies. 45. un 46. grozījums identiski Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 49. Labi, labi, pārbaudīsim. Man jau likās, ka bija pieņemts. 48. grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. 26 balsis par, 25 pret, gandrīz vienāds balsu skaits, bet nu ir pieņemts. Tagad 49. grozījums un 50. abi ir identiski. Tātad kas par? pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas. Šiet rezultāts bija tās pats kā iepriekš, bet ja vēlaties pārbaudīt, bet nu redzēju tāpat ļoti līdzīgu balsu skaitu, taču pārbaudīsim. 51. grozījums sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Nē, šoreiz tomēr rezultāts ir nedaudz atšķirīgs. 25 balsis pār 26 pret, vai kāds eh, kļūdas pēc nepareiz nobalsoja, nu, katrā ziņā šis grozījums ir noraidīts. Tagad 52, 53, 54, 55, grozījums tevis vienādi. Kas par? Pret atturas pieņemts. Sestais grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. Septītais par? pret atturs pieņemts. 57. par, pret atturs pieņemts. 58. par, pret atturas. Nu, kaut gandrīz vienāds balsu skaits. Pārbaudīsim elektronu, sākam balsot. Tad redzēsim. PP plus one, PP one. Eiropas tautas partija par vienu balsotāju par daudz. Viens lūdzu atturieties balsot no tautas partijas. Nu, kāds tad rezultāts ir tagad? Beidzam balsot. 26, against. 26 par, 25 pret pieņemts. Amendment. Tagad grozījums numur 8 un 59. Tie ir identiski. Kas par? pret atturas pieņemts. 60., 61. un 62. ir identiski, kas par pret atturas pieņemts. 63. kas par. Es atvainojos, saka priekšsādātājs 62. atkarīt, tad, ja iepriekšēji ir pieņemti. Es atvainojos. Tagad devītais grozījums. Ak tā, tas arī atkrīt. Labos jau priekšsēdētājs. Let's, go, let's move on to 65 right away. Okay. Tad tagad 65. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņem. 66. par. Pret atturas pārbaudīsim. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 29 pret noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturēts pieņemts. Tagad piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 77. par pret Atturs pārbaudīsim elektroniski. Atkal gandrīz vienās balss pēc. Balsojam elektroniski par 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Deviņpadsmit pār divdesmit pret, nu nemaz tik ļoti līdzīgs balss skaits nebija. Tad norādīts. Sestais kompromiss par pret autoras pieņemts. Septītais kompromiss par pret autoras pieņemts. 11. grozījums atsaukts, 88., 89. un 90. ir vienādi. Kas par? Pret. Abstentions, that's reject. Atturis noraidīts. 91. grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. 8. kompromiss par? Pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas noraidīts. 98. un 99. un 100. ir identiski, taču, jā, viss kārtībā balsosim par tiem 98. un 99. 100. kas par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt? Labi. 98, 99, 100 balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. 20. 25 par, 26 pret, tātad noraidīts. Protams, īslīdzīgi balsu skaitu, bet nu es redzu, ka te ir kaut kāda saikne šajos strīdīgajos grozījumos viegli nevar pateikt, kas notiek, taču tas redzams 12 grozījums, kas par pret atturas norādīts. 13. atkā bija pieņemts 12. es atvainojos, at priekšstādātājs. Tagad. I mean, I got it wrong. Es atvainojos, es kļūdījos. Labi, pārbaudīsim.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 Man šķiet, ka bija pieņemts. 101, 101, 102 un 103 grozījums ir vienādi, kas par pret atturs pieņem. 9. kompromiss par ne, pret atturs pieņems. 10. kompromiss par pret atturs pieņems. 11. kompromiss par pret atturs pieņems. 115. par pret atturas noraidīts 116. par pret atturas noraidīts 12. kompromiss par pret atturas pieņems 118. par pret atturas Mm, šoreiz nav skaidrs. Pārbaudīsim elektronisku 118. grozījumu sākumā. Now closed. Beidzam balsot. 25 balss par, 26 pret, tad noraidīts. 122 un 122, 123 identiskas par, pret, atturs, pieņemts. 124 par, pret, atturs, noraidīts. 125 par, pret, atturs, noraidīts. 126. par. Against. Pret atturas pieņemts. 17. par. Pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 128. par. Pret atturas noraidīts. 19. par. Pret atturas pieņemts pieņems 20. par, pret atturas pieņems 21. par, pret atturas pieņems 129. par, pret atturas pieņems 130. par. 139. 120. 129. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. 26 balsts par un 25 pret pieņemts. Ar gandrīz vienādu balstu skaitu. 130. grozījums par. Against. Pret atturas. Šķiet, ka pieņemts. 131. par. Pret atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim 131. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Now closed. Beidzam balsot. Mm, jau šoreiz ir otrādi. Te kāds maina savu balsojumu. Nu, būs jāpārbauda, kurš tas ir. Te kāds tam mm, ietekmē vairāk un tad noraidīts. 132 par pret, atturas, pieņems. Checking, checking, checking, 130. Labi, vēlties. Pārbaudīt, pārbaudīsim 132. grozījumu. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Nu, tagad vairākuma ietekmētājs atkal mūs piekrāpa. 125 par, 100, eh, 25 par, 26 pret noraidīts. 133 par. Against. Pret. Šķiet, ka pieņemts vēlties pārvaldīt elektroniski. Labi, pārvaldīsim. Sākam balsot elektroniski par 133. The vote is open. Now closed. Beidzam balsot. 26 balsts par, 25 pret. We, we gotta check, we gotta... Nu jā, pārbauda, kurš ir tas, kurš te tā rotaļājas. <laughs> Now, let's, let's go, let's go for, let's go for citations and recitals. Tagad uh, apsvērumu un ievilkumi. Labi. Ievilkumi un apsvērumi daži ir atsaukti. 22. par pret, atturas, noraidīts. 23. par. Against. Pret, atturas. Labi, pārbaudīsim elektroniski. I'm so sorry, I'm so sorry. 23. grozījums, balsosim elektroniski, es atvainojos, ka tā jārīkojas. Citādi jūs teiktu, pārbaudīsim, pārbaudīt pēc balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār, 31 pret. Viennozīmīgi noraidīts. 24. par. Pret atturas pieņems. Pirmais kompromiss par. Pret atturas pieņems. 28. par. Pret atturas noraidīts. 4. par. Pret Atturs pieņemts. 30. Es atvainojos, ka tas tika pieņemts, bet nu tā bija. Vēlties pārbaudīt 4. Labi, balsosim elektroniski, sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. 33 pār, 18 pret tika pieņemts. Tagad 30. par. Uh, fallen. Ak, tā tas atkrīt. Nē, neatkrīt visi priekšstati. Ak, tā atkrīt, atvainojas tiešām. Ir tādi pāris, kas atkrīt. 31. tātad. Kas pār? Gengst. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi. Pārbaudīsim. 31. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. 24 against 20. 24 par 24 pret. Tagad eh, viedokļi ietekmētājs atturējās. Tātad noraidīts ar vienādu balsu skaitu. Sanāk noraidīts. Otrais kompromiss par. Against abstention. Pret atturs pieņemts. 33. par pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. 41. par, pret, atturas, pieņems. 5. par, pret, atturas, pieņems. 42. par, pret, atturas, pieņems. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret atturas pieņems. Tagad teksts kopumā Ždanoks kundze. Nav ieslēgts mikrofons. Can you, can you, can we re-vote on? Vai mēs lūdzu varētu balsot vēlreiz par 31. grozīmu? Par 35. to jūs sakat priekšstādātais, ne par 31. saka Ždanoks kundze. Your vote wouldn't change. Jūsu balsojums neietekmēt rezultātu. Varētu gan par vienu balsi bija atšķirība rezultātā, saka Štanaks kundze. Es nedomāju, ka tas atbilst reglamentam, saka priekšsēdētājs. Mēs jau balsojām un nevaram balsojumu atkārtot. Es atvainojos, kā ir, tā ir. Let's go for the final vote on the text. Atgalīgais balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 48 against. 48 par, neviens nebalsoja pret, neviens neaturējās, vienbalsīgi pieņems. Apsveicam Sedo kungu. Paldies! Tas viss. Atsāksim darbu pulksten 15. Es atvainojos, sakrunātā no zāles, taču mana iekārta nedarbojās pēdējās balsošanas laikā. Labi, mēs pieliksim vēl vienu balsi, kā balsotāju par. Liels paldies! Tātad atgriezīsimies pie darba 15. Vislabāk!